Uh, Godāmie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Mēs varētu sākt strādāt pie desmitā darba kārtības punkta. Mums ir paredzēta viedokļa apmaiņā ar um, Eiropas uh, tiesības sārdzi. Viņa pašlaik īs apspriežas ar uh, grupu koordinatoriem. Tātad desmitais darba kārtības punkts - viedokļa apmaiņa ar um, Eiropas tiesības sārdzi tātad ombudu. But I'm not, I, I'm not hugely happy with all the, these terms. But... Priekšādātājs uh, atsaucas uz to, ka angliski ir ombudsman un ombudswoman. Jebkurā gadījumā jūs vēlatie, ja jūs varat izmantot uh, to terminu, ko jūs vēlaties. Emīlija Orailija ir tiesības ārce, un jūs noteikti viņu pazīstat, daži no jums noteikti uh, ir ar viņu arī strādājuši, un ir tagad pienācis laiks apmainīties ar viņu viedokļiem, jo īpaši mēs vēlamies runāt par tādiem jautājumiem kā piekļuve dokumentiem, cauradzamība, taču lūdzu nerunājiet tikai par to. Ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu um, iegūt informāciju par visiem mums svarīgākiem jautājumiem. Es sirsnīgi sveicu Emīliju Rēliju mūsu vidū, došu viņai tagad laiku īsai prezentācijai līdz desmit minūtēm, un tad būs arī īsa apspriede. Lielas paldies! Man ir ārkārtīgi liels prieks būt šeit klāt. Lielas paldies arī priekšādātāji, kā devāt man iespēju uzrunāt jūsu komiteju un pastāstīt par uh, mana dienesta darba aspektiem. Iespējams, ka eh, šī informācija jums būs noderīga. Eh, cilvēki, kas mēģina sasniegt Eiropu pa vidusjūras ceļu, ir ļoti uh, smaga situācija, un mēs esam šeit uzsākuši vairākas uh, tiesības sarga uh, izmeklēšanas, kur tas attiecas mūsu mandātu. Īsnībā te ir runa par politiskiem lēmumiem, ko pieņem Eiropas Savienība kā tāda, un arī politiskiem lēmumiem, ko pieņem katra dalībvalsts. Pirms mans dienests var kaut ko iesākt, es cenšos uh, konsultēties ar visiem iesaistītajiem. Es uh, priecājos arī par jūsu lomu, par to, ka ir izveidots uh, Frontex sūdzību mehānisms. Šo priekšlikumu komisija ir pieņēmusi, un tāpat ir um, izveidota jauna robežu apsardzes aģentūra. Uh, Mani darbinieki sadarbojas ar šo aģentūru, mēģinot nodrošināt, lai šis mehānisms darbotos labi. Tāpat arī es sadarbojos ar Frontex, lai saprastu, kāda ir attieksme pret cilvēkiem, kuriem ir atteikts patvērums, un kā viņi tiek atgriezti savās valstīs ar lidojumiem, ko koordinē Frontex aģentūra. Uh, Maniem darbiniekiem ir koordinējoša loma, un viņi veic arī paši savas izmeklēšanas. Šo izmeklēšanu rezultāti tiek pozitīvi uztvērti, bet, protams, ka darbs vēl ir jāturpina. Pagājušajā nedēļā mēs veiksmīgi pabeidzām vēl vienu Frontex izmeklēšanu, kur ir runa par piekļuvi dokumentiem saskaņā ar regulu 1049. Un te bija runa par žurnālistu, kurš uh, meklēja ziņojumus par uh, um, um, smagiem incidentiem Bulgārijā. Pēc mūsu izmeklēšanas, uh, kur mēs izskatījām ziņojumus un ieteicām risinājumus, Frontex uh, deva piekļuvi šiem incidentu ziņojumiem. Un līdz ar to izmeklēšana tika noslēgta veiksmīgi. Es vēlētos pateikties Frontex par viņu pieeju šiem jautājumiem. Uh, Priekšsēdētājs zinu, ka šī komiteja darbojas arī pie Brexit jautājumiem. Līdz šim esam saņēmuši septiņas sūdzības par Brexit, un uh, vairākas no tām ir iesnieguši ļoti daudzi iesniedzēji. De, mēs uh, divas izmeklēšanas vēl turpinām. Es uh, saviem kolēģiem un arī citiem, kuri um, darbojas ar uh, lietām, kur runa par piekļuvi dokumentiem, esmu norādījusi, ka uh, var vērsties Eiropas Savienībā, ja dalībvalstīs šādi dokumenti nav pieejami. Es eh, arī um, esmu rakstījusi Junkeram, lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku caurzmību Brexita sarunās. Ir svarīgi, lai visi Eiropas Savienības pilsoņi tiktu informēti par progresu, ņemot vērā to, kāda ietekme būs galīgajam eh, darījumam. Pre prezidents Junkers eh, atbildēja un apsolīja, uh, ka šī caurzemība būs lielākai kā jebkad iepriekš. Tas uh, viss tiks publiskots, tas kā tā arī um, saruna mandāts un uh, uh, visi pārējie dokumenti. Protams, ka mēs visi gaidām decembra samitu, lai saprastu, uh, Eh, kā tālāk attīstīsies sarunas, bet ir skaidrs, ka šīs prasības nodrošināt caurzmību kļūs vēl spēcīgākas, tad, kad sarunas ievirzīsies par tādiem jautājumiem kā tirsniecība. Es eh, tiekos arī dalībvalstu ombudiem un mūsu igadējā konferencē mēs apspēdāmies par pilsoņu tiesībām un Brexitu. Mani dalībās kolēģi var sniegt palīdzību jums attiecībās pilsoņu jautājumiem, un, ja jums šāda informācija ir vajadzīga, lūdzu saznieties ar manu dienestu. Tiesiskums ir vēl viens izaicinājums, kas skar Eiropas Savienību, un šeit um, jūs komiteja arī var spēlēt savu lomu. Mm, jo īpaši ir jāsadarbojas ar tām valstīm, kur pastāv risks, ka tiesiskums varētu tikt uh, grauds. Uh, Nesen tikos ar Polijas tiesību sargu Adamu Vāgneru un es vēlreiz vēlos uzsvērt, ka viņš ļoti augsts novērtē mūsu dienesta sniegto atbalstu, jūsu komitejas darbu un arī komisijas un visu institūciju darbu, kas turpina mm, uzstāt uz to, ka tiesiskums ir ļoti būtiska Eiropas struktūras sastādaļa. Kolēģi, Kā jūs zināt, eh, es ļoti balstos uz regulu 1049, kas tika pieņemta 2001. gadā. Es zinu, ka eh, jūs eh, arī jūtaties vīlušies, ka 2011. gada pārskatīšana ir iestrēgus padomē uz nenoteiktu laiku. Šī regula ir ļoti būtiska, lai varētu izpildīt Lisabonas līguma noteikumus par caurdzamību un attiecīgo Eiropas tiesas judikatūru. Tāpēc vajadzētu paplašināt aptvērumu un iekļaut visas Eiropas institūcijas, piemēram, Eiropas centrālo banku un Eiropas tiesu. Šīm institūcijām um, tomēr ir savi noteikumi, kas uh, um, darbojas uh, ar uh, līdzīgu mērķi. Uh, Tāpat arī es vēlētos norādīt, ka šī regula neietver jaunās tehnoloģijas, piemēram, Facebook un iPhone. Šīs tehnoloģijas tagad tiek izmantotas ļoti plaši, tieši tāpēc vajadzētu domāt par šīs regulas pārskatīšanu. Esmu nesen uzsākusi fast track procedūru attiecībā uz piekļuvi dokumentiem manā dienestā. Ļoti bieži piekļuvi dokumentiem uh, uh, vairs nav vajadzīgi, viss process ir pārāk garš, un mēs oficiāli uzsāksim šo procedūru janvārī. Lisabonas līguma 15. pāns jo īpaši uzsver cauradzamību likumdošanas procesā, un tieši, tie, tieši tāpēc šī gada sākumā es uzsāku strateģisku izmeklēšanu attiecībā uz to, kā padome rīkojas ar piekļuvi dokumentiem darba grupās un korepēru. Uh, Esmu skatījusi un iesniegusi vairākus eh, jautājumus padomas sekretariātām par viņu administratīvo praksi. Man izmeklētāji tikušies ar viņu dienestiem un nesen uz, es uzsāku publisku eh, konsultāciju procesu, lai iesaistītu pilsonisko sabiedrību un arī dalību valstu parlamentus. Ļoti labprāt dzirdētu arī Eiropas parlamenta deputātu viedokli. Mēs eh, tuvākajos mēnešos turpināsim šo izmeklēšanu un balstīsimies uz trīs elementiem Eh, padomes likumdošanas dokumentu pieejamība, eh, tie, kas ir publiskoti viņu tiešsaistes reģistrā, eh, tāpat arī mm, rediģēšanas praksē, padomes sagatavošanas iestādēs un um, ehm, dalību valstu pieeja likumdošanas procesa laikā. Ļoti daudz tiesību akti iestrēgs padomē uz ļoti ilgu laiku, un pilsoņi vēlas zināt, kāds ir viņu valdības viedoklis šajos jautājumos. Uzskatu, ka lielāka cārdzamība padomē um, samazinās tendenci, ka Brisele tiek vainota par visu, un nacionālo ministru atbildība visiem būs daudz labāk saprotama Eiropas Savienības likumdošanas procesā. Noslēgumā, kā jūs zinat, Eiropas ombuda birojas tika izveidots pēc Maastrichtas līguma, un tas piedāvā īpašas tiesības pilsoņiem. Tieši tāpēc es priecājos par 2017. gada pilsonības ziņojumu, kur ir uzsvērts, ka pilsoņi ir arvien vairāk jāiesaistā Eiropas Savienības demokrātiskajā dzīvē. Es arī zinu, ka komisijas ziņojumā nav atsauces uz mm, tiesībām uh, iesniegt lūgumrakstus Eiropas parlamentam, vērsties pie tiesības sārgā vai arī piekļūt dokumentiem. Šis ir uh, pilsoņu pamatiesības, un Eiropas komisijai, tāpat kā mums, ir uh, pienākums veicināt uh, šīs tiesības. Es ceru, ka tās parādīsies uh, nākamajā ziņojumā, un es arī zinu, ka parlaments uzstājas to, ka šīs tiesības tur būtu jāiekļauj. Lielas paldies! Jūs izteicāties par ļoti daudziem interesantiem jautājumiem, un sāksim tagad uh, viedokļu apmaiņu. Pirmā, kas runās, ir Sofija Intvelda. Paldies! Liels paldies arī Orailijas kundzei par to, ka viņa ir pie mums ieradusies. Attiecībā uz jūsu ievādu es vēlētos norādīt, ka šai komitejai vajadzētu jūs ielūgt uh, vēl biežāk. Es ļoti augstu vērtēju jūsu darbu attiecībā uz pilsoņu tiesībām un caurdzamību. Mani jautājumi attiecas tikai uz caurdzamību un piekļuvi dokumentiem. Ir trīs lietas, uh, par kurām jau esmu ar jums runājusi. Vienā lietā jūs jau esat pieņēmuši lēmumu, un jūs uzskatījāt, ka attiecībā uz lietu, kur bija runa par lūgumu mm, izsniegt dokumentus, ko, no komisijas puses un komisijas atteikums izsniegt dokumentus ir kvalificējums kā slikta administrācija. Bet eh, Eiropas komisijai par to uh, ir nospļauties. Ko mēs kā parlaments varam darīt? Šeit ir runa par politisko komisiju, kas visu laiku runā par eh, labāku likumdošanu, bet labāka likumdošana un slikta administrācija ir eh, divi pretstati. Vai mēs to varam akceptēt? Tad ir vēl divas lietas, kuras jūs pašlaik skatāt. Es arī ar prieku dzirdēju, ka esat eh, uzsākuši iniciatīvu par uh, fast track procedūru. Uh, Šīs procedūras aizņem ļoti daudz laika, un dažkārt brīdī, kad tiek pieņemts lēmums, tiek saņemta atbilde, teiksim, no komisijas vai no padomas, tad tā vairs nevienam neinteresē. Gribēju runāt par konkrētu gadījumu, un te ir runa par Lielbritānijas valdības prasību nodrošināt visaptvarošu veselības apdrošināšanu uh, Lielbritānijas pilsoņiem. Uh, Tas ir ļoti būtiski tieši pašlaik. Un otrais - kontakti, kas ir bijuši komisijai ar biznesa pārstāvjiem PNR e, jautājumos. Un ir kāds ēpasts, kas norāda, ka IBM ir bijušas uzņēmējdarbības intereses attiecībā uz PDR direktīvas pieņemšanu. Un viņi par to mm, runā ar Eiropas komisiju. Mums ir vajadzīga caurzinība šajos jautājumos, jo tas ietekmē mūsu darbu. Mums vajadzētu būt daudz aktīvākiem šajos gadījumos, vajadzētu sniegt atbalstu Eiropas tiesību sargam, jo tiesību sargs mm, atbalsta arī mūsu darbu. Un mums vajadzētu būt daudz noteiktākiem, saucot pie atbildības Eiropas komisiju un padomi. Es vēlētos arī norādīt, ka šis ielūgums Eiropas tiesības sargam ir pastāvīgs. Un es vēlētos, lai mēs tiktos vismaz reizi gadā. Paldies! Es varu piekrist jūsu ieteikumam, ka mums jātieks regulāri. Anna Gomes, lūdzu. Paldies, Raili kundze, kas esat mūsu viešņi. Piekrīt manai kolēģei, ka jums šeit būtu jāvies visbiežāk, jo mēs uh, Atzīstam, ka jūsu loma ir ļoti svarīga un tā varētu kļūt vēl būtiskāk, ja mēs to labāk izmantot. Taču tas, protams, paredzētu arī atbilstošas resursus. Es uzskatu, ka ņemot vērā Eiropas komisijas uh, skumjo uh, lēmumu neturpināt šai parlamentā ziņojums par korupcijas gadījumiem Eiropas Savienībā, ņemot vērā arī, arī komisijas lēmumu uh, to saplūdināt ar Eiropas pusgadu, kur, priekš, kur nav paredzēta atbildība uh, jau uh, interesēties par to, kas tiek darīts, lai apkarotu korupciju, tad skaidrs, ka tas paliek jūs nepārprotamā kompetencē. Jā, jāapkaro nelikumība un jāapkaro tas, kā mūsu institūcijas, mūsu valdības atļaujas uh, kļūt par, ja tā varētu teikt, kriminālu uzņēmumu cilniece. Es vēlotos minēt sabiedrības uh, piekļuve ēst dokumentiem, kur jūsu loma ir bijusi ļoti svarīga. Tā varētu kļūt vēl svarīgāk, ņemot vērā komisijas pat laban gatavojamo ziņojumi par tā saucamajām zelta vīzām un eh, investoru programmām. Tā ir pilnīgi korupta schēma, kurā mūsu dalībvalsts neseno gadu laikā ir investējušas, graujot Schengenu, graujot uh, Eiropas Savienības integritātu un drošību. Un tagad, kad komisija beidzot ir pieņēmusi lēmumu izstrādāt šādu ziņojumu, tad es domāju, tas būs saistīts ar ES dokumentu pavēršanu sabiedrībai. Es uh, pati saviem spēkiem Portugālei cīnījos par to, lai cilvēki kopš 2012. gada, kas saņēmušas eh, zelta vīzes, tāda apmēram 15 tūkstoši, lai viņu vārdi tiktu atklāti. Es neprasu viņu adresi, viņu banku kontus, es vienkārši gribu zināt viņu vārdus, kas ir tie cilvēki, kas saņēmuši zelta vīzes. Šī joma manā skatījumā ir mums uh, laba sadarbības iespēja. Jūs eh, ļoti labi strādājāt pie Frontex jautājumiem Bulgārijā. Es domāju, tāpat mums būtu jālūdz, lai jūs paraugāties, kas notiek ar eh, nolīgumiem, par, kurām, par kuriem komisija ir iesaistījusies sarunās ar trešām valstīm. Mēs vakar dzirdējām neticams ziņojumus par uh, vērtību. Nu, tas nav kaut kas tāds, ko mēs nezinājām, taču komisija, un ne tikai komisija, arī daži no mūsu dalībvalstīm, ar vien turpina izlikties, ka ir priekšnoteikumi, ir noteikumi, lai īstenot šādas, lai noslēgtu šādas vienošanās, bet tas ir reāli ne tikai mūsu iekšējā, iekšējo tiesiskumu principu pārkāpšana, bet vispār starptautisko tiesību normu pārkāpšana. Uh, tiek pārkāpts, eh, pārkāpts eh, cilvēku pamattiesības un bēgļu tiesības. Paldies! Roberta Metzola lūdzu. Lielas paldies! Es varu atbalstīt mūsu mm, savus kolēģus. Paldies jums, uh, Railī kundze, ka esat mūsu viešņi un paldies, ka tik atvērta atbildat uz visiem mūsu jautājumiem un komentāriem. Trīs jau lietas no manas puses. Jūs pieminējāt migrāciju un to, ka ir jāvairo migrantu aizsardzības efektivitāte, neatkarīgi no tā, vai viņi ir tranzītā vai jau ir apmetušies mūsu dalībvalstīs. Jūs pieminējāt jūsu tiesību sargu tīklu, piemēram, pagājušā nedēļa Eiropadoms. Uh, Eiropas komisijas pārstā, uh, eh, cilvēktiesību komisārs bija Maltā sanāksme, un tur bija arī runa par uh, vardarbību ģimenē, nacionālā līmenē un, un par to, kā eh, šie jautājumi tiek skatīti migrantu centros. Runājot par jūsu tikšanos ar polijas tiesību sargu, es jūs aicinātu parau, paskatīties uz Eiropas parlamentu pagājušajā nedēļu pieņemto rezolūciju, kas tika eh, nobalsot ar lielu balsu vairākumu par, tur ir runa par uh, pārkāpumiem eh, Maltā, un te jūs varat paskatīties arī, kā jūs varat sadarboties ar Maltas tiesību sargu. Es, es tā saku, tāpēc, ka viņa reputācija ir ļoti laba Malta. Un gadiem mēs esam lūguši, lai ombuds eh, atbildētu uz mūsu jautājumu ne tikai par sliktu administrāciju Maltā. Un sliktā administrācija Maltā tiek eh, traktēta ļoti plaši, un tas ir pamatoti. Es vēlreiz lūgšu jūs izskatīt iespējas, kā var veidot to, ko iesaka Anna Gomeša, tātad pilsoņu programmas visā Eiropas Savienībā. Manā valstī mēs nerunājam par vīzām, bet par pilsonību. Uh, un uh, valdība neslēpj to cilvēku vārdus, kas ir ieguši pilsonību ar ļoti e, apšaubāmas programmas starpniecību. Komisija tomēr vairāk kārt ir teikusi, ka tā ir panākuši vienošanos ar Maltas valdību, ļoti labi apzinoties, ka te ir runa par kompetencēm starp dalību valsti un Eiropas komisiju, bet, protams, tad, ja jūs piešķirat uh, Eiropas Savienības pilsonību, tad tam ir sekas īpaši tādi, ja tā schēma ir tik necaurspīdīga, ka mēs pat nezinām, kas ir iegūst pilsonību apmaiņā pret ko un vai tās prasības, kas sākotnēji tika izvirzītas no komisijas puses attiecībā pret Maltu, vai tās ir tikušas izpildītas. Paldies. Sargentīnī kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Varu uzteikt tiesību sārgu uh, par dažādiem tematiem, par kuriem jūs izteicāties. Es jūtu kopīgu cīņu, mēs mēģinām saprast, kas īsti notiek, kaut arī jūs rīcībā nav atbilstošas tiesība rīkoties. Un es pievērsīšos diviem tematiem, par kuriem vēlos jūs aicināt pastāstīt sīkāk. Viens ir atgriešanās, eh, atpakaļ nosūtīšanas eh, nolīgumi un neoficiāli nolīgumi. Mums ir bijis viedokļa apmaiņa ar komisiju, un mēs arvien vairāk redzu, redzam, ka tādas oficiālas atpakaļ nosūtīšanas vienošanās, kādas ir bijušas ar Pakistānu, tiek veidotas. Eh, uh, Eh, par tādām kā neoficiālām, teikt, pārvērst par tādiem kā sapratnes memorandiem, paskatāt, paskatieties uz to sarakstu ar Pakistānu, Zilinkāņu krastunisī, daudzas eh, Āfrikas valstis, kur tiek veidots migrācijas darbības tīkls. Un mums kā parlamentām tur nav nekādas teikšanas. Un tā kā komisijas neoficiālā vienošanās nav juridisks instruments, tad vispār kādam ir grūti izsakot un saprast, kurš tad tiks īsti nosūtīts atpakaļ un uh, pamatojoties uz sapratnes memorandu. Kas notiks ar šiem cilvēkiem? Nevar izsakot, kas notiek ar šo cilvēku, kas uh, uz neoficiālas vienošanās pamatiek nosūtīts atpakaļ savu valsts. Bet parlamentām te nav nekādas teikšanas, mēs nevaram te sakot, kas īsti notiek, un var uzskatīt, ka vienošanās nepastāv. Un vēl viena lieta pēdējā no manas puses priekšstādātāja jautājums par uh, migrācijas politikām, kas ir atkarīgs no attīstības at, palīdzības finansēšanas. Es arī darbojos attīstības komitejā, un mēs redzam, ka politikas kurs piedāvā mūsu iekšlieku ministri tiek finansētas uh, ar līdzekļiem no attīstības sadarbības Āfrikā. Uh, Te, te eh, netiek ievērots līguma par Eiropas Savienības darbību 208. fāns, kā uh, eh, attīstības palīdzībai ir jāapkaro uh, nabadzība, tur tiek veidota saikne ar robežsardzi. Un Āfrikas fonds tad no atbilstoša ietvara uzraudzībai attīstības uh, palīdzībai eh, pāriet uz eh, tādu schēmu, kur mums jāiegūst informācija no Eiropas komisijas. Un es augstu vērtētu, tad, ja jūs paskatītos abiem piemēriem, jo mums netiek piešķirtas eh, demokrātiskās kontrolas iespējas un nav arī nekādas teikšanas tiem, uz kuriem tas atteic, vai tur ir runa par atpakaļ nosūtīšanu vai par attīstības palīdzību. Uh, un parlamenta deputāti nevar arī iesaistīties. Paldies, priekšstādātājs, paldies! Es vēlētos zināt, kā jūs sadarbojaties ar komitejām, nepārprotam, ar uh, mūsu komiteju. Un tas saistīts arī ar jautājumiem, ko uzdeva mūsu kolēģi, vai te būtu runa par Frontex vai par Brexit, lai kādi būtu jautājumi šeit uzmanību pievērst ļoti īpašai jomai. Jūsu mandāts, protams, attīstās. Kāda jūs skatījumā ir šī sadarbība, jeb interakcija, kā to panākt elastīgu? Mūsu komiteja ir īpaša atbildība par piekļuvu dokumentiem. Uh, Vai tam ir kāda nozīme, vai jūs vēlaties, lai ietvers arī turpmāk būtu elastīgs? Paldies. Es domāju, atbild uz to ir viss ir labi, kas darbojas. Man ir tāds pats novērojums kā jums. Es pierakstīju šeit vārdu sība paskatīties. Un daudzi šeit runāja par to, ka nav iespējas visu caurskatīt, ka nav tādu pilnvaru. Infelds kundze, es atbildēšu jums vispirms. Es domāju, jums būsiet priecīgi dzirdēt par eh, ātrās uh, izskatīšanas procedūru, fast track procedure, un es varu atvainoties jau tagad eh, par aizkavēšanos, kas bija mūsu vainas dēļ. Uh, Es saprotu jūsu uh, problēmu un arī citus pilsoņus. Ir problēma, ja, kad jūs nesaņemat informāciju saulēcīgi vai arī jums netiek piešķirt informācija, tad tā īsti nav jēgas, tad mēs stiprinājām šo procesu, eh, proce, procedūru ļoti gara, un dažkārt aizkavēšanos izraisa institūcijas, bet es piefiksēju ka īpaši ar 1049 eh, lietu eh, ir problemātiski jautājumi. Komisija jau ir devusi savu atbildi, kad mēs vēršamies pie tās. Un kad mēs atbildi saņemam, tad tā atgriežas uh, pie komisijas, un tad atkal paiet vairākas nedēļas līdz komisija atbildi, un tad tas mums uh, viss aizkavējas. Un tad mums rodas jautājums, kāpēc, lai mēs neatteiktos no šī vidus posma mm, dokumentu sūtīšanu šurp turpus komisijai. Tagad mēs. Um, esam mm, izmēģinājumu kārtā mēģinājuši rīkoties citādi, un tas labi darbojas. Tas attiec uz vienkāršiem jautājumiem, taču es domāju, tad, kad mēs janvārī uh, ieviesīsim to, ko standarta praksa, tad jūs manīsiet atšķirību. Atbildot jautājumu par uh, pāris uh, pieprasījumiem piekļūt informācijai no jūsu puses, un runa par gadiem, kad jūs uh, apsūdzēt komisiju par sliktu administrāciju PNR numuru sakara. Komisija ir mēs. Mēs nepiekritām komisijas interpretācijā par Eiropas Savienības tiesas spriedumu saistībā ar uh, tenderu procesu. Tur bija runa par pieteikumiem, kas netika pieņemti. Un vēl viena lieta ar ko var nopļūt 10.49. Eh, Jūs pieminējāt citu argumentu, un komisija teica, ka tā kā kandidāts vēlāk iestājas, tad mēs nevarējām to izmantot mūsu izvērtējumā, tā teica komisija. Nu, izklausās smieklīgi, tad jums būtu vajadzējis iesniegt jaunu pieteikumu, un tad tas tiks skaitīts no nulles. Tas ir smieklīgi. Gomeša kundze, es atbildu jums. Uh, Es labprāt apspriedīšu šīs jomas, kuras pieminēt ar jums eh, sīkāk, jo tad var atlasīt tās lietas, kas ir Eiropas Savienības pārziņā un tās, kas ir dalībvalstu kompetencē. Ja vēlties, mēs sazināsimies ar jums pēc šīs sanāks un pievērsīsim šim jautājumam. Pievēršoties Maltai. Man ir bijušas ļoti labas attiecības ar Maltas tiesību sargu Džosefs Samus, kad es kļuvu par īrijas tiesību sargu, tad viņš kļuva par, tad viņš jau bija tiesību sargs, sargs un tikmēr jau ir divi tiesību sargi nomainījušies, Puličino kungs, Es zinu, ka viņš ir bijis galvenā, uh, augstākais tiesnesis, tātad tas ir ļoti augsts amats, uh, reputācija ļoti laba. Uh, tiesības sargam Maltā, un es uh, uzskatu, ka tiešām būs vērtīgi apspriest šos jautājumus ar viņiem, nepārprotam šo Eiropas parlamenta rezolūciju. Jā, Malta tika skatīta pagājušā eh, nedēļa Strasbūrā. Un jā, mans birojs kaut ko var darīt lietas labā, tad tā arī darīsim. Runājot par attīstības finansējumu Šim tematam mana uzmanība neoficiāli tika pievērsta pagājušu nedēļu, deputāts uh, to darīja, un tas ir saistīts priekšstādātā ar to, ko jūs teicāt par piekļuvi informācijai. Man pagājušā nedēļa teica, ka ja skaidri nevar redzēt, no kurien ši, šis, uh, uz kurien šis finansējums iet, kā tas tiek izmantots, arī ļoti grūti izvērtēt, vai tas tiek izmantots pareizi, tā kā ir paredzēts. Tātad eh, jau tagad man kolēģi strādā pie tā, lai secinātu, kādi dati ir pieejami. Un tad mēs darbu turpināsim. Šis ir interesants darbs, jo tā ir tīrākā administrācija, jo ir runa par caurskatāmību datiem. Un skaidrs, ka arī komit, jūsu komiteja būs svarīga, būs komiteja svarīgs uzdevums, lai tā varētu izvērtēt šos datus. Liels paldies! Paldies par jūsu, prezent, jūsu prezentāciju un jūsu sniegtiem atbildēm. Es domāju, ka jautājumi un mūsu mm, sadarbība liecina par to, ka mēs kā komiteja tuvojamies jums, mm, mēs satuvināmies un skaidrs, ka arī mūsu deputāta aktivitāte kļūst um, detalizētāk, kā jau to arī ieteica uh, Infelds kundze par šo ātrās kontrolas procedūru. Un nākotnē arī ceram, mums būs ciešāks attiecības, ņemot vērā mūsu kopīgi svarīgo tematu piekļu dokumentiem. Tātad liels paldies par jūsu uzstāšanos, paldies kolēģiem par lielisko viedokļu apmaiņu. Paldies! Colleagues, we now move to... Uh... Kolēģi, tālāk 11. Ehm, Eiropas patvēruma atbalsta birojas. Es aicinātu lūdzu kolēģiem nākt šeit priekšā. So, colleagues, if we are ready for point 11. Kolēģi, esam gatavi izskatīt 11. punktu. Turpināsim. Mums ir jāuzklausa EASO gada pārskats par situāciju ar patvērumu jautājumiem Eiropas Savienībā, un nu, tāpēc es esmu gatavs veikt mūtu komitejā EASO e izpildirektoru Džose Kareiru, Jose Kareiru. Un es gribētu jums atgādināt, kolēģi, ka es EASO gada pārskatā ir pārskats, um, apkopojums analīzes par um, patvērumu pietiekumiem Eiropas Savienībā, tiek analizēti dati, tendences, bet mēs par to dzirdēsim arī prezentāciju. Šāds informācijas apkopošana, attiecīgā analīze ir absolūti nepieciešama, lai nodrošinātu to, ka mūsu patvērumu sistēma funkcionē labi, un tas ir ļoti svarīgi šodien. Un um, Tāpēc mēs gaidām arī karjeras izklāstu un, un arī analīzi, kas izriet no šī gada ziņojuma. Lūdzu, karjeru kungs. I'm trying to find. Oh. Uh, good morning. Good morning, Mrs. Good morning, priek... Nu, labrīt, priekšsēdētāji. Ladies and gentlemen at the bottom. Dāmas un kungi. Uh, es Liels paldies, ka aicinājāt eh, mani uz šo sanāksmu, lai es varētu stāstīt par mūsu ziņojumu. Mēs esam sagatavojuši dažus slaidus, nav īpaši daudz, bet eh, es gribētu drīzāk iesaistīties sarunā ar jums, uzklausīt jūsu atbildes un jautājumus. Uh, Un um, arī šīs informācijas beigās būs dati par 2017. gadu, ko mēs esam um, arī sagatavojuši. Uh, es um, ļoti ceru, ka šie dati palīdzēs labāk saprast, kā attīstās situācija. Un tā sākšu ar pirmo attēlu, un šajā pirmajā attēlā mēs redzam statistiku, ciparus un arī maršrutus Mm, mm, mēs eh, redzam 15. gadu salīdzinājumu ar 16. gadu, mēs redzam, ka par eh, pieteikumu skaits ir kopumā samazinājies par 7%. Es eh, uzreiz gribu teikt, ka nav tiešas korelācijas starp regulāriem migrantiem, kas šērso robežu un patvērumu pieteicēju pieteikumiem. Uh, Eh, principā pieteikumu skaits nedaudz iepaliek eh, šim robežšķērsošo skaitam. 1,4 miljoni 2015. gadā bija pieteikums skaits, 1,2 miljoni 2016. gadā. Tātad tas sastāda apmēram samazinājumu par 7% pieteikumu skaita ziņa. Un šobrīd mums vēl ir apstrādē 6000 pieteikumu Galvenās eh, bēgļu uzņēmošās valstis ir tādas pašas kā eh, iepriekš 16. gadā Vācija, Itālija, Francija, Austrija. Eh, principā mm, tās ir arī priekšējās līnijas nu, valstis Grieķija un Itālija, un tad ir centrāla Eiropā uzņemošās valsts, principā tā ir Francija, Vācija un Austrija kā, kā ietekmē kopējo situāciju e, šīs bēgļu plūsmas un attiecīgi patvērumu pieteikumu skaitu. Patvērums sistēma izjūt milzīgu spiedienu 2016. gadā no marta mēneša. Mēs esam konstatējuši, e, ka tādas valsts kā Grieķija un Itālija adaptē savus sistēmas, bet e, citur ir mazāk dinamiski šīs izmaiņas, pakalpojumi palielinās, dažādi dienesti, kas sniedz pakalpojumus bēgļiem, uh, palielina savu personālu skaitu, mēs palīdzam šīm struktūrām, mēs cenšamies uzlabot kapacitāti, strādājam dažādiem modeļiem. Uh, mēģinam mm, palīdzēt arī apgūt tāds modeļs, kas ļauj palīdzēt visneaizsargātajām, neaizsargātākajām grupām. Mēs palīdzējām mm, konkrētām dalībvalstīm Grieķijā un mm, arī Itālijā daļēji. Mēs e, palīdzējām mainīt likumdošanas aktus, lai pātrinātu procedūras lai e, attiecīgā judikatūra un tiesas e, varētu tikt galā arī ar apelācijas uh, līmeni, jo milzīgs procents no patvērumu pieteicējiem, kas ir saņēmuši negatīvu atbildi, iesniedz atkal pārsūdzību vai nu apelācijas komitejā vai arī tiesā. Un mēs eh, esam arī vispārinājuši šo spiedienu, kopumā strādājam arī ar uzņemšanas iespējām, ar izmitināšanu, ar īpašu uzmanību, ko mēs vēršam neaizsargātākajām grupām. Un arī mēs eh, strādājam arī ar tām jomām, kas nav tieši saistīts ar patvērumu dienestiem. Mums ir modeļi, mums ir pieredze, un mums ir spēja eh, uzlabot eh, arī rēģēšanas kapacitāti, uzlabot eh, darbu tām struktūrām, kas strādā ar patvērumu meklētājiem valstīs es ātrāk runāju nekā šķirstu savus attēlus. Ļoti daudz procedūras tika sakārtotas it īpaši mm, tajās valstīs, kas nav tikai priekšējās līnijas valsts, bet arī citās dalībvalstīs, sakot no Francijas, Vācijas, Ita, Itālijas, Fran mm, Zviedrijas, intervijas, metaloģija, dažādas citādas procedūras, kas ļauj mm, ātrāk apstrādāt šo milzīgo pietiekumu skaitu, tad mēs esam par to runājuši, pie tā strādājuši 2,16 gadā, kā jau es teicu, mums bija gandrīz 1,3 miljonu pieteikumu. Mēs arī prioritizējām uzdevumus noteiktās valstīs, mm, un tāpēc arī dažkārt lēmumi tiek pieņemti ilgāku laiku. Es mm, nevaru rakstīt to ziņojumā, bet tomēr teikšu to šeit ir atsevišķas grupas, par kurām pieņemt lēmumu ir vieglāk, un tad ir arī tādi valsts piedrīgie, kas ierodas ļoti lielos daudzumos vairāk nekā vispārie. Un eh, pēc noteiktiem drošības incidentiem dienestiem bija mm, jāsaskarās ar, ar krāpšanu, ar drošības eh, pārkāpumiem, un tāpēc vajadzēja veikt arī preventīvas rīcības, eh, vajadzēja trīskāršot interviju slogu, lai varētu kārtīgi iztaujāt pieteik potenciālos pieteikumu iesniedzējus. Bija ļoti daudz lēmumi, kas 80% eh, vairāk, kas 84%, eh, eh, kas tika pieņemti, bet šis skaits ir samazinājies, jo tagad situācija ar valsts piedrību ir sarežģījusies un arī procedūras ir palikušas sarežģītākas un laikietilpīgākas. Uh, kopējā atzīšanas likme vai līmenis ir 61%. Tas ir, es runāju par primāriem lēmumiem, bet tas ir atkarīgs arī no eh, pilsonības, valsts piedarības. Un tālāk, ka jūs redzēsiet, ka vis, vislabāk. Vis eh, izvēlētais status tagad ir mainījies no, no bēgļa uz alternatīvo statusu. Tā, tāda tendence ir novērojama, tad uz subsidiāru aizsardzību vairāk tiek likts akcents. Ir vairāk aizsardzības veidi, jūs noteikti par tiem visiem zināt. Ir eh, noteikti arī ietekme uz statusu un tiesībām, ko saņem eh, pieteikumu lūdzēs. Uh, ģimenes apvienošana nav tik izdevīga, ja pieteicējs nav bēglis. Un ņemot vērā lielo skaitu arī šogad šo pieteikumu, ko apstrādā dienesti, tagad akcents vairāk tiek likts uz integrāciju un pirms integrāciju. Eh, daudzas valstīs eh, integrācijas jautājumi tiek risināti kādā citā iestādē, piemēram, Grieķijā tā tas ir, mums ir uzņemšanas dienesti, patvērumu dienesti, um, dažādi, citās valstīs eh, ap šis uzdevums veic viena iestāde. Bet tas nav tik svarīgi varbūt, ja abi dienesti strādā labi. Un tad Vairākas mm, dalībvalsts ir sākuši arī atņemt ar aizsardzības status, tad, kad tas vairs nav vajadzīgs. Pielikuma atzīšanas līmeņi ir ļoti augsti daudzās valstīs. Šeit jūs redzat šo slaidu. Es dažreiz labāk redzu no papīra, nevis no attēla. Vācija šeit ir pirmajā vietā virs 50% attiecībā uz bēgļu statusu atzīšanu, un, un tad citi procenti citos statusos. Otrajā vietā ir Zviedrija, nu, tas ir patvērumu pietiekums, ka apmēram viena trešdaļa e, tiek piešķirt, gadījumā piešķirts bēgļu status, un citi aizsardzības veidi divas trešdaļas pārējiem. Tālāk trešā vieta ir Itālija, arī bēgļu status piešķiršana labs rādītājs. Uh, Un tad ir valsts, kur tiek piešķirts tikai beigas status un subsidiārā aizsardzība netiek piešķirta gandrīz nemaz. Tātad tas ir atkarīgs no dažādiem lēmumiem, no dažādām ad hoc aizsardzības formām, ko piešķir dalībvalsts. Viens svarīgs elements ir pilsonība vai valsts piederība. Ir dažādas, dažādi pilsoņi, kas griež dažādās valstīs, nav šeit viendabības bet varbūt eh, tas eh, nav galvenais iemesls, kāpēc dienas piešķir dažādus aizsardzības veidus. Tiek interpretēta arī situācija un arī viens un tās pašas pilsonības ietvaros varētu piešķirt dažādas aizsardzības veidus pieteikumu iesniedzējam un patvērumu lūdzējam tad dažādiem dienestiem ir jāizvērš tāda visaptverošāka pārbaude. Protams, jāsaglabā ir arī temps visām procedūram. Uzņemšanas dienesti pielāgojas dažādām vajadzībām, jo ir dažādas arī neaizsargātas grupas, nepilngadīgie, dažādas pilsonības, arī dažādi aizsardzības veidi. Un tas ir eh, ģenerē arī dažādas, da, dažādus pabalstus. Eh, piemēram, pieteicējs, kas saņēma subsidiaru statusu, tas saņem viena veida eh, pabalstus un atbalstus, un attiecīgi mm, uzņemšanas dienestiem ir jārīkojas. Mēs redzam, kā uzlabojas uzņemšanas kapacitāte. Uh, Um, tiek apvienoti spēki dažreiz uh, ar privātu uh, struktūrām vai NVO tīkliem. Mēs redzam, ka dalībvalsts rīkojās dažādi, bet par to detalizētāk izklāstīt ziņojumā. Lielākā daļa dalībvalstu izmanto teritoriālo modu. Piemēram, Vācijā bēgļi tiek izmitināti eh, visā teritorijā, dienvidos, austrumos un tā tālāk. Citās eh, vietās ir savādāk pieteicēji, ar, bet principā pieteicēji saņemot noteiktu statusu tiek izvietoti visā dalībvalsts teritorijā nepilngadīgiem vienmēr ir tāds īpaši satraucošs elements. Viena trešdaļa no patvēruma lūdzējiem ir bijuši jaunāki par 18 gadiem. Un šeit ir šķiroti nepilngadīgie un nepilngadīgie bez pavadoņa. Tas nozīmē, ka Tā ir persona, kurai nav 18 gadi un ieradusies Eiropā bez, bez pavadoņa. Bet šeit, šajā slaidā mēs runājam par visiem, kas ir jaunāki. Tad šeit Afganistāna, Sīrija, Irāka un Pakistāna, Nigērija, Somālija, Eritreja ir galvenās valstis, no kurienes nākuši šādi nepilngadīgi. Tas nav pārsteidzoši, tas tikai vēlreiz apliecina to uh, realitāti, eh, ka ka parasti, protams, ir kāds uh, pavadonis vai ģimenes locekļu vecāks, uh, bet ir problēmas arī ar aiz, aizbildniecības likumdošanu atsevišķās valstīs, ja, teiksim, nepilngadīgais ierodas bez pavadoņa. Tālāk uh, runāšu par mm, nepilngadījumiem bez pavadoņa. Tie ir jaunāki par 18 gadiem un ieradušies vien paši bez vecākiem bez pavadoņa. 2016. gadā tādu bija 65 tūkstoši un viņi ir lūguši patvērumu. Tas ir 40% mazāk nekā 2015. gadā, un šis kritums ir ļoti būtisks. Tātad 65 tūkstoši ir bijuši, un tas joprojām ir ļoti daudz. Un kas ir īpaši interesanti, no šiem 40% nāca no Afganistānas. Tur ir zināmi sociālie faktori, kas virza šādu uh, gaitu, par to mēs runājam arī ziņojumā. Tātad 65% ir no Afganistāns, un tas arī savukārt ir par 40% mazāk nekā 2015. gadā. Kādi pasākumi tiek veikti, lai uzlabotu nepilngadīgo stāvokli? ko veic ESO. Mums ir ļoti daudz šādi pasākumi, mums ir īpaši rīki, mēs novērtējam vecumu, mēs um, skatāmies aizbildniecību, bērnu laulības. Ir īpaši metodes, kas palīdz noteikt patieso vecumu, arī apmācam, kapacitāti stiprinam. Uh, esam gatavi apmācīt personālu, kas strādā ar šādiem nepilngadīgajiem, lai viņi vestu pareizas intervijas, kā rezultātā nonākot pie precīzas vecuma grupas attiecīgam patvērumu lūdzējiem. Mēs esam izvērsuši arī kampaņas, specifiskas kampaņas ar īpašu mērķi uz nepilngadīgajiem. Mēs esam strādājuši visās valstīs, bet jau īpaši pirmās līnijas valstīs. Uh, esam devuši rekomendācijas. Mēs esam devuši instrukcijas darbiniekiem īpaši aizsargāt nepilngadīgos, arī atdalīt nepilngadīgos no pārējās bēgļu grupas, kad viņi ierodas. 2017. gadā arī iepriekšējā gadā mēs strādājām ar Itālijas ombudu. Uh, un jo arī Itālijā ļoti augsts nepilngadīgo skaits, kas ir ieradušies, mēs e, cenšamies e, pre precīzāk noteikt aizbildniecības e, schēmu, kas būtu vispiemērotāka, lai varētu turpināt šo procesu Itālijā un arī līdzīgi citās valstīs. Tas ir jauns process, ko mēs uzsākam šogad. Tālāk mēs strādājam ar uzņemšanas centriem, uzņemšanas iestādēm. Uh, Mēs eh, cenšamies izmantot visu esošo zināšanu potenciālu, eh, kas mm, ļaut atrisināt ļoti komplicētas situācijas mm, ar nepilngadīgiem. Gribam, lai tas viss atrisinātos pēc iespējas ātrāk. Kopumā varam teikt, ka mēs esam strādājuši mm, ļoti daudz, lai uzlabotu attieksmi pret nepilngadīgiem, kas ierodas Eiropā bez pavadoņa. Un šis darbs tiks turpināts. Eh, tālāk runāšu par šī gada septembri Es gribu teikt, ka 2015. gadā mums bija 1,4 miljoni, un 2016. gadā 1,3 miljoni. Un tagad šobrīd ir 600 tūkstoši pieteikumu. Nav tieši varbūt 50%, bet paturot prātā, ka 2017. gadā mums ir jau saņemts šis skaits, un kas liecina, ka tas varētu būt diezgan reāls. Mēs redzam šeit, ka situācija atkārtojas ar pieteikumiem. Tas nav negaidīti, jo ir sekundārā kustība, tad ir dubultā uzskaite uz noteiktām robežām, un tad ir pieteikumi, kas ir izvietoti vienā valstī, pēc tam viņi paši pārvietojas uz kādu citu valsti, tad daudzās, dažās valstīs eh, ir pat līdz 7% atkārtotu pieteikumu. Eh, un noteiktos gada mēnešos pat 10% ir šādi atkārtot pieteikumi, kas otro reizi tiek iesniegti kādā citā dalība valstī. Tāda ir tā situācija, ar ko jātiek galā attiecīgiem dienasiem. Eh, tad, uh, Um, caur Dublīs regulu vai pār, pārvietošanas līgumiem ir uh, centieni pārvietot uz izcelsmes valsti. Šādi līgumi ar valstīm darbojas, lai gan ne ideāli, bet um, ir uh, taisnība, ka ir uh, zinām sadarbība, kas ir novedusi pie dubultas uzskaites, un tas ir labi, ka dienesti konstatē šādu situāciju ir ļoti bieži gadījumi, kad dubultais pieteikums ir konstatēts. Tas notiek, ka sākotnējā reģistrācija ir nostrādājusi, informācija ir nosūtīta, un tad dubultais otrreizējais pieteikums arī tiek konstatēts vieglāk. Un pēdējais attēls šeit ir par izcelsmes valstīm atkal mm, valstis tās pašas Sīrija, Afganistāna, Irāka, Nigērija un Pakistāna sūta savus pilsoņus, vai no nu, turienes nāk pilsoņi. Un uzņem, uzņemšās valsts arī tās pašas Grieķija, Itālija, tad eh, Francija, Vācija un piektā valsts Eh, ir mainīsies no Austrijas uz apvienoto karalisti. T tas ir pēdējā gada izmaiņa rezultātā. Es ļoti ātri izrunāju šo milzīgo ziņojumu. Liels paldies priekšsēdētāji, paldies visiem, kas eh, klausījās. Esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Thank you very much and thanks for some... Paldies Lielas paldies! Lielas paldies par šo kopsavilkumu. Mums ir diezgan daudz jautājumu. Kolēģi, neizsakieties ilgāk par divām, trīs minūtēm, jo mums ir jāskata cits darba kārtības punkts pulkstens 10.30. Došu vārdu visiem tādā kārtībā, kā viņi pieteicās. Pirmā Anna Gomeša. Lielas paldies par jūsu interesanto prezentāciju. Tā parāda, ka neskatoties uz mm, troksnī, ko sataisa dalībvalstis, mēģinot attaisnot dažādus drošības pasākumus, patērumu meklētāju pieplūdums ir ievērojami samazinājies pagājušā gada laikā. Lūk, kāds eh, man ir jums jautājums. Gribēju zināt, kas notiek ar hotspotiem, vai tie vēl ir vien darbojas. Mēs eh, dzirdam, ka uh, situācija ir dramatiska dažos no viņiem, un, protams, ka tas var radīt ļoti liels sakas, piemēram, cilvēkiem, kas uzturas šajos hotspots, var sākties garīgās veselības traucējumi. Es gribētu arī zināt, kas notiek ar patvērma mm, ofisu, vai tas ir iesaistīts programmās, kas darbojas Lībijā. Uh, un gribētu arī zināt, kas notiek ar eh, cilvēkiem, kas eh, izceļas eh, Spānijas piekrastē. Gribētu zināt arī par cilvēku nacionalitātēm. Jūs tikko norādījāt uz to, ka šie skaitļi varbūt ir mainījušies, varbūt jūs varētu precizēt. Uh, Un pēdējais, vai jūs uzskatāt, ka kopumā dalībvalstis varētu saņemt no jums atbalstu? Tātad, vai jūs varētu kaut kādā veidā veicināt eh, patvērumu meklētāju sociālo integrāciju? Tātad ir runa par tiem patvērumu meklētājiem, kuriem dalībvalstis ir nolēmušas piešķirt patvērumu. Mecels kundze tagad. Es eh, vēlējos eh, paskatīties mazliet uz priekšu. Gribēju saprast, ko jūs eh, tikko pieminējāt, tātad vēlreiz liels paldies, Karēras kungs, ka esat ieradušies. Tad, kad jūs runājāt par nepilngadīgajiem un teicāt, ka viena trešā daļa no patvēru meklētājiem ir nepilngadīgi, kas tieši notiek? Eh, un kas eh, tieši notiek, ja viņi nav tiesīgi saņemt aizsardzību? Uh, Mēs eh, ļoti bieži saņemam jautājumus par eh, šo mm, jaunu iebraucēju, jauno paudzi. Mēs saņem jautājumus, no kurām valstīm viņi iebrauc, uz kurieni viņi brauc, un ņemot vērā šo Dublinas reformu, kur mēs esam pieņēmuši un kur mēs eh, gaidām padomas rīcību, mēs pašlaik izskatām scenāriju, ka dalību valstīm vajadzēs sākt uzņemties atbildību, kādus viņiem pašlaik nav. Attiecībās nepilngadīgajiem mums vienmēr ir bijis atšķirīgs politiskais viedoklis, bet es gribētu zināt mazliet vairāk par jūsu sniegto statistiku, tātad cik šie cilvēki ir veci, no kurienes viņi brā, atbrauc un kas notiek tad, kad viņiem piešķir aizsardzību vai arī tad, kad ir izskatīts patvēruma pieteikums. Vai jūs runājat par nepilngadīgajiem bez pavadoņiem? Šķiet, ka šeit ir ļoti liels atšķirības. Kolēģi, izsakieties lūdzu īsi, ja mums ir ierobežots laiks. Silvija Gijoma. Paldies! Es atvainojos par to, ka es um, ierados vēlu. Briselē šorīt ir sastrēgumi. Un mm, izpētīju jūsu dokumentu ar ļoti lielu interesi. Es gribētu zināt, ko jūs domājat par veidu, kā izturas pret uh, migrantiem. Nesen redzējām um, vairākas mm, ainas video, kur šie cilvēki tiek pārdoti kā vergi zināmos Āfrikas reģionos. Uh, Francijas patvēruma aģentūra mm, devās misijā uz šo vietu, un es gribētu zināt, kas tiek darīts un kā tiek nodrošināta starptautiskā aizsardzība šiem ļoti grūtajā situācijā nonākušiem cilvēkiem, un varbūt šo darbu varētu veikt arī citas aģentūras un citas dalībvalstis. Paldies tagad Džudītas eh, Argentīnī. Paldies, priekšēdētāji! Lielas paldies par jūsu prezentāciju, bet varbūt jūs varētu mazliet sīkāk pastāstīt par Eiropas patvēruma biroja lomu Grieķijā. Uh, Esmu devusies uz salām, tikusies arī ar jūsu darbiniekiem, bet es tā arī nesaprotu, kāda ir jūsu oficiālā loma Grieķijā. Gribētu zināt, vai jūs vēlaties uzsākt praktiskākas aktivitātes, kas līdz šim nav bijušas iekļautas jūsu mandātā. Gribētu saprast, kā tas viss īsti darbojas. Otrs jautājums attiecas uz um, otrās instances lēmumiem. Kāda veida tendences jūs šeit novērojat? Es skatos uz um, šo jauno Nīderlandes nacionālo valdību, kas vēlas atņemt juristu jau pirmā pieteikuma statusā. Uzskatu, ka tas mūs novedīs pie uh, daudz lielāka skaita otrās instances lietu. Es eh, gribētu zināt, kā jūs eh, pāraugat dalību valstis, lai saprastu, kā darbojas otrās instances lēmumi un kāds būtu efektīvākais risinājums. Paldies, tagad Birgita Sipele. Paldies! Liels paldies arī par sniegto pārskatu. Domāju, ka šie grafiki ļoti skaidri parāda, ka mums ir divas lielas bēgļu grupas. Vieni no tiem patiešām bēg no kāra, mm, spīdzināšanas vai politiskas vajāšanas, un tad ir arī tādi bēgļi, kas bēg no sliktiem apstākļiem un vietām, kur nav nekādu perspektīvu tālākai dzīvei. Uh, Ņemot vērā tādas situācijas, kur jūs kā aģentūra darbojaties kopā ar dalību valstīm, vai jūs varat sniegt informāciju dalību valstīm par migrācijas galvenajiem cēloņiem, un vai jūs varat arī kaut ko no tā secināt, lai vērstos pret šīs migrācijas cēloņiem izcelsmes valstīs? Tāpat jūsu grafikos man trūka informācijas par Eh, Dublīnas transfēriem, kas eh, pašlaik iesaist arī Grieķiju. Varbūt jūs varētu mazliet vairāk par to pastāstīt. Trešais jautājums attiecas uz eh, atšķirīgajiem atzīšanas līmeņiem. Grafikos neparādās, kāpēc šie līmeņi ir tik ļoti atšķirīgi. Vai tas notiek skaita dēļ, vai varbūt ir, ir atšķirīga interpretācija par to, kuram ir jāpiešķir patvērums un kuram nē. Uh, Un uh, īsti nesaprotu, kāpēc uh, Polijā parādās tikai marukāņi, kamēr citās valstīs ierodas tikai sīrieši. Varbūt jūs varētu izskaidrot uh, šos atšķirīgos līmeņus. Paldies, tagad Sofija Intvelda. Paldies priekšādātāji, paldies arī Karēras kungam par prezentāciju. Es noteikti ļoti rūpīgi iepazīšos ar šo ziņojumu, manuprāt, tas ir ļoti svarīgs dokuments. Varētu sagaidīt, ka šodien eh, ir jāorganizē mm, preses konferencē, kur piedalās visas 28 dalība valstis. Mm, daudzās valstīs migrācija ir pats svarīgākais jautājums koalīcijas sarunās. Protams, ka grafiki ir jāinterpretē ļoti piesardzīgi, bet ir skaidrs, ka mēs varam novērot uh, um, šo tendenci samazināšanos. Protams, ka mēs nevaram teikt, ka tāds būs arī nākotnē, bet ja mēs paskatāmies uz uh, pašreizējo situāciju, tad mm, šķiet, ka daži nacionālajie politiķi un arī politiķi šeit parlamentā sāk mainīt toni. Es uh, gribētu atsaukties uz Mecels kundzes teikto, proti gribētu runāt par bērniem. Mans uh, pirmais jautājums Mēs eh, dzirdējām stāstus par desmit tūkstošiem bērnu, kas ir pazuduši, un nebija īsti skaidrs, vai viņi tiešām ir pazuduši, vai viņi vienkārši nav reģistrēti. Varbūt jūs varētu mazliet sīkāk par to pastāstīt. Mēs gribētu zināt, kas tiek darīts, lai saprastu, kas ar viņiem ir noticis. Otrs jautājums arī attiecas uz bērniem. Varbūt jūs varētu pastāstīt mazliet vairāk par to, kā. Ka Eh, praksē darbojas eh, tiesiskā aizbildņa nozīmēšana. Tas parādījās Eiropola ziņojumā, saka priekšādātājs. Un eh, pēdējais uh, referents par EASO Pēters Nīdermullers. Lielas paldies, lielas paldies arī Karēres kungs jums par prezentāciju. Man ir pavisam īsts jautājums, varbūt tas nav jautājums, bet piezīme. Ja mēs paskatāmies uz šiem uh, atšķirīgiem grafikiem un attēliem, ko jūs eh, mums rādījāt. Tad var vērot atšķirības starp Rietumē Eiropu un Austrumē Eiropu. Pētot statistikas datus, es redzu, ka Višegrads valstis un Baltijas valstis um, neatrodas šajā sistēmā, un es gribētu zināt, kā EASO var sadarboties ar šīm dalībvalstīm. valstīm kāda ir bēgļu situācija šajās valstīs. Man ir ļoti slikta pieredze ar savu dalību valsti, bet es pieļauju, ka situācija nemaz nav labāka citās Austrumierāpas valstīs vai Baltijas valstīs. Gribētu zināt, vai jums ir informācija par bēgļu situāciju šajās valstīs. Lielas paldies, Pēter, un paldies arī par visiem ļoti precīzajiem jautājumiem. Es saprotu, ka Mēs eh, šodien pētām šo ziņojumu un mēs vēlamies, lai mums būtu pēc iespējas vairāk informācijas. Lūdzu, jums vārds. Thank you very much. Paldies. Ļoti vienkārši jautājumi. Visi no viņiem. Un es mēģināšu arī sniegt eh, ļoti skaidras atbildes. Sāksim ar pirmo, kas notiek ar hotspotiem. Hotspoti Grieķijā turpina darboties un darbojas pēc tā paša modeļa. Kopš pagājušā gada 20. mārta mēs darbojamies saskaņā ar Eiropas Savienības Turcijas paziņojumu, un EASO šeit neizvērš tādu pilnu darba plūsmu. Mēs saņemam informāciju, nekavējoties pēc ierašanās, mēs turpinām veidot kapacitāti, un mēs to darām tāpēc, ka laika gaitā mūsu darba sastāvs ir mainījies. Mums ir ļoti būtiski dalībvalstu darbinieki, un mums nekādu viņu nepietiek. Mēs tos papildinam ar mūsu pašu darbiniekiem un ar pagaidu darbiniekiem. Mūsu darbinieku skaits pieaug. Uh, Tad, tātad eh, nedēļu un mēnešu laikā eh, darbinieku skaits mainās, un jaunpienācēji mums ir jāapmāca. Mēs eh, turpinam strādāt arī ar sensitīvām grupām un ar bērniem. Tad, kad viņi ierodas, mēs ar viņiem strādājam, bet mēs mm, nedarām to tieši. Tā ir dalībvalstu iestāšu atbildība. Un uh, Grieķijā un Itālijā uzņemšanas iestāžu uh, Modeļi ir atšķirīgi. Itālijā mēs sadarbojamies ar um, bēr, par bērniem atbildīgo amatpersonu, to mēs darām kopš 6. augustā. Hotspoti darbojas pēc tāda paša modeļa, jo īpaši tāpēc, ka pēdējos uh, mēnešos m, um, iebraucēju skaits Grieķijā un Itālijā atkal ir pieaudzis. Pēdējo mēnešu laikā m, mm, šis skaits ir sasniedzis ļoti lī, augstu līmeni. Tie ir eh, Grieķijā ir 5,5 tūkstoši mēnesī, Itālijā šis skaits ir mazāks. Bet, protams, ka šis skaits ļoti svārstās. Grieķijā iebraucēji ir vairāk. Attiecībā uz hotspotiem esam daļēji Uh, izvākušies no diviem lielākajiem hotspotiem Ies un Lesbos salās. Mēs uh, turpinām darboties uh, nometnēs, tātad hotspot iekšienē, bet mūsu pašu biroji jau ir ārpusē, tātad kapacitāte ir dubultota. Esam arī paaugstinājuši drošību, jo to pieprasījuši daudzas dalībvalstis. Hotspotu ideja ir turpināt darboties tāpat kā pagājuši gadu. Es nevēlos pareģot nākotni. Mēs esam tikai novembra vidū, bet iespējams, ka 2018. gadā situācija nemainīsies. Lībija. Mēs neesam iesaistīti īstenošanas plāna sagatavošanā, tas tika pieņemts šī gada februārī, bet esam parakstījuši līgumus ar uh, Sofiju un mēs nodrošinām uh, mācības NAFMED militāra personām. Mēs tātad viņus apmācām, kā kontaktēties ar migrantiem, kā uzdot jautājumus, mācām viņus par tiesībām un pienākumiem, ko migranti var sagaidīt. Sākām šo darbu šī gada vasarā, bet tas ir vienīgais, ko mēs darām, kam varētu būt kaut kāda saikne ar Lībiju iebraucēji Spānijā. Septembrī un oktobrī vidējais skaits ir 2000 mēnesī. Um, tie ir komisijas un Frontex sniegtie dati. Kāpēc tas notiek? Šeit ir daudz skaidrojumu, un vis, ir, iespējams visticamākais ir tas, ka uh, Lībijā ir arvien lielāks spiediens, un ir arī citi ceļi no Alžīrijas, no Tunisijas, un uh, kā es minēju, tā nav mūsu ESO informācija, bet tā ir Eiropas Savienības sniegtā oficiālā informācija. Un daļa no šiem iebraucējiem izceļas krastā Spānijas dienvidos. Mums vēl nav ienākuši lūgumi par sadarbību ar Spāniju, un pašlaik es neko nevaru uh, jums par to pateikt. Mecels kundzei, kas notiek ar nepilngadīgajiem, ja viņiem nepiešķir aizsardzības statusu? Lielākajai daļai piešķir šo statusu. Man šeit nav visu datu. Un priekšādātāji, varbūt es varētu atbildēt rakstveidā uz šo jautājumu, jo šis jautājums ir gan svarīgs un ir pelnījis mūsu uzmanību. Un, ja es tagad teikšu procentus vai kādus datus, tad iespējams es kļūdīšos, tāpēc es gribētu atbildēt eh, parlamentam daudz precīzāk. Mēs eh, nedarbojamies uzņemšanas iestādēs nepilngadīgajiem. Mēs nodrošinām kapacitātes veidošanu, mums ir ļoti daudz dažādu rīku šādām sensitīvām grupām. Tātad eh, šeit runa par vecuma noteikšanu, par īpašām vajadzībām. Mēģinām to visu veicināt, bet jaunās regulas vēl nav. Mēs nevaram kontrolēt dienestus un nevaram iejaukties. Uh, nevaram arī neko papildināt, bet uh, tiklīdz jaunā regula tiks pieņemta, mēs to varēsim darīt. Es vēlētos eh, pēc mēram nedēļas sniegt jums skaidrojums rakstveidā, ko varētu saņemt visi Lībe komitejas deputāti. Tur jūs arī redzētu visus datus. Es īsti nesapratu jūs uz to, to jautājumu, bet eh, es gribētu zināt, ko jūs tieši vēlējāties zināt. Jā, jā, varbūt es izteicos neskaidri. Tad, tad uh, Francijas patvēruma aģentūra organizē misijas eh, Nigērā, lai nodrošinātu, kā cilvēki tiek izglābti, lai viņi netiek spīdzināti un lai tiek piemērota starptautiskās aizsardzības programma. Es gribētu zināt, uh, Ko jūs domājat par šāda veida misijām un tā kā jūs esat speciālists šajos jautājumos, es eh, gribētu zināt, vai citas eh, dalībās aģentūras no Eiropas Savienības eh, varētu darboties pēc tāda paša principa, lai nodrošinātu starptautisko aizsardzību. Vai tagad jums tas ir skaidrāk? Jau nē, bet es mēģināšu atbildēt beigās, tad, kad būšu atbildējis uz pārējiem jautājumiem. Um, pašreizējā situācija Grieķijā. Mēs vēl ar vienu esam iesaistīti uh, pārvietošanas programmas uh, pabeigšanas stadijā. Mēs uh, organizējam informācijas kampaņas, mēs strādājam pie kandidātu izvērtēšanas, mēs izvērtējam arī dokumentus attiecībā uz vairākām dalībvalstīm, un tad, protams, šie transferus dalībvalstīm šeit mēs neesam iesaistīti. Darbojamies Dublinas nodaļā Grieķijā, un uh, nesen komisija un arī mūsu valde mūs aicināja sākt strādāt vairāk pie Dublinas transfēriem uz Grieķiju. Šeit ir bijušas vairākas iniciatīvas, nākamnedēļ ir paredzēta valdes sanāksme, un šis jautājums valdē ir ļoti sarešķīts. Mums ir jādomā par to, kā atsākt Dublinas transfērus uz Grieķiju. Tas vēl ar vien nenotiek. Ir vairāki faili, bet eh, nekas neiet uz priekšu, ņemot vērā to, cik potenciāli šādu lietu varētu būt. Tad, eh, ja ir runa par Eiropas Savienības Turcijas paziņojumu, tad tie ir aptēram aptuveni 80%, un pēc tam nāk apelācijas. Mums vajadzētu domāt arī par otrās instances efektivitātes paaugstināšanu. EASO sadarbojas ar tiesām, jo īpaši Grieķijā. Darām to dažādos veidos. Mums ir milzīga programma, kur ir iesaistītas visas tiesas Eiropā, un Grieķija šeit ir galvenā kliente. Mums ir ļoti daudz dažādu šķēršļu, ja runa par um, tiesu sistēmu. Mēs uh, nodrošinam tiesnešu apmācību, tātad mēs gatavojam uh, vadošus materiālus, konverģents materiālus un dažādus materiālus tiesnešiem, tā skaitā apelāciju komitejai Grieķijā. Priekšādātāji, es varbūt sniedzu jums pārāk daudz informācijas, bet mēs arī sniedzam administratīvu palīdzību apelāciju komitejā Grieķijā. Tātad eh, te ir runa par administrāciju. Mēs palīdzam nodrošināt, lai visi dokumenti nokļūtu pareizajās vietās eh, pietiekami ātri, bet mēs neiesaistāmies apelāciju darbā kā tādā, jums saprotam iemeslu dēļ. Uh, Vai esmu vēl ko piemirsis? Tātad uh, uzņemšana, Dublina informācijas kampaņas, policija, hotspoti, un, protams, mēs strādājam arī ar tiesām un apelāciju komitejām, bet šeit ir uh, vairākas robežas. Tātad tas ir tas, ko mēs darām Grieķijā. 2018. gadā mums vajadzēs turpināt darbu šādā pašā līmenī, varbūt pat augstākā, jo mēs uh, redzam, ka neatrisināto lietu skaits mm, kļūst arvien lielāks. Hotspoti, kā jūs zināt, mēs redzam, ka kapacitāte ir pārāk zema, mēs redzam, ka nāk ziema, un, protams, Grieķijā ir daudz darāmā. Mēs uh, gatavosim vēl vienu budžeta grozījumu 2018. gadam, uh, EASO tikai Grieķijā. Galvenie migrācijas cēloņi un šo cēloņu apkarošana. Jā, patiešām ir trīs pīlāri, un uh, mēģināšu atbildēt ātri, jo laika vairs nav daudz. Pirmais bija krīzes pārvaldības režīms, tika veidoti hotspoti un pārējais. Otrais ir uh, tas, ka Eiropas Savienība sāk domāt par galvenajiem cēloņiem un par uh, juridiskajiem uh, ceļiem, ko varētu izmantot. Tātad par izcelsmes valstīm, par faktoriem, kas uh, ietekmē bēgļu pieplūdumu. Un Tāpat arī ir jādomā par bēgļiem un migrāciju. ANO sāka darbu pirms gada Ņujorkā un nesen viesojos Ženēvā, kur tika domāts par īstenošanas plānu 2018. gada jūnijam, tātad Global Compact bēgļu jautājumos. Mēs Tātad tie ir šie divi galvenie pīlāri. Mums ir jārisina izcelsmes valstu jautājums, jādomā par tranzītu valstīm un tā tālāk. Krīzes pārvaldība ir ieviesta, ir mainījušies tiesība akti, šī hotspot pieeja, un tad vidū mums ir ļoti smagnēja likumdošanas reforma. Mēs esam tā daļa. Uh, Cerams, drīz būs jauna aģentūra, un tad mēs domāsim arī par Eiropas pārmitināšanas tīklu, kas ļaus mums virzīt uz priekšu visu šo darbu attiecībās bēgļiem un migrantiem Eiropā. Domāju, ka būtu jāpabeidz likumdošanas pakotne, mums būtu jāizveido Eiropas patvēruma aģentūra, un jāturpina darbs, um, vēršoties pret uh, galvenajiem migrācijas cēloņiem. Šeit ir ļoti daudz iespēju, mums ir dažādi finansiālie mehānismi, kas arī var palīdzēt. Domāju, ka mēs ejam pareizajā virzienā. Un viens no pēdējiem tematiem mums aicināja pārņemt pilotu projektu par uh, privāto sponsorēšanu pārvietošanai. Mēs arī darbojamies uh, šajā pārvietošanā, darām to ļoti zemā līmenī, uh, bet esam jau sākuši pārvietošanu no Turcijas. Un uh, mēs sadarbojamies ar uh, migrācijas ģenerāla direktorātu uh, no Turcijas, lai veidotu labāku kapacitāti un lai uzlabotu patvērumu sistēmu Turcijā. E Tātad to galvenokārt ESO dara apkarojot migrācijas cēloņus, jā. Uh, atpakaļ nosūtīšana saskaņā ar Dublinu, jā. Mēs izmantojam Dublinas tīklu un arī apakštīklu. Uh, situācija ir sarežģīta, galvenokārt ar Grieķiju, tur ir tādi politiski šķēršļi, taču es domāju, ka progress būs ievērojams un tad kāpēc atzīšanas apjoms ir tik atšķirīgs? Būtībā tā ir. Tas ir tā, tāpēc, ka dalībvalstis un valsts iestādes atšķirīgi tiesību aktus interpretē un arī tāpat ir ar visās valstī. Un tie ir galvenie uh, atšķirīgie elementi, bet mēs vēlamies pretēju lielā konverģenci. Uh, jaunajā aģentūrā gal, viens no galvenajiem uz, uzdevumiem, jauniem uzdevumiem būs mm, uzraudzīšana. Un tad neapšaubām tiks uzraudzīta arī atzīšanas līmenis. Un tad izcelsmes valstis, kā informācija par tām uh, ir pieejama. Tas tagad nav obligāti, bet nākotnes nākotnē aģentūras sniegs e, tādus kā vadlīnijas e, un tad konverģents būs lielāka un arī atzīšanas līmenis būs vienotāks. Otrais jautājums par bērnu situācijas mēģināšu uz divām lapspusēm paskaidrot, kas ir mūsu darbs. Uh, kā mēs risināsim šo problēmu, var sagaidīt šo vēstuli nedēļas laikā. Višigrādas un Baltijas valstis, kā notiek darbs, tur nesen apmeklēju Poliju. Polija uzrakstīja ASO par īpašo programmu, galvenokārt tajā iekļaut Krievi, Gruzīni un Ukraiņu. Viņi galvenokārt ir eh, ekonomiskie migranti un Višigrāda valstīs galvenokārt ir tikai tranzīta valsts šiem cilvēkiem. Mēs to zinām, mums ir specifiskas programmas, tāds mums, taču mums nav robežas procedūras, mēs nestrādājam ne pie kādām lietām, mēs neveicam intervijas, nevienu īpaši neatbalstam, jo tie skaļi nav tik lieli, eh, tos var apstrādāt jau nacionālas iestādes. Mēs sniedzam vadlīnijas un tad piešķiram tādas kā Eiropas Savienības krāsas uh, tam procesam, kas teikta veids dalībvalstīs. Eh, tajās valstīs. Es vēl runāšu ar Gijomas kundze. Es nezinu, īsti ar vienu nesapratu, ko jūs gribat dzirdēt. Bet jā, nu nākošu nedēļu es sniegšu ilustratīvus materiālus. Tā jūs varēsiet redzēt, ko mēs tieši darām hotspotos. Mēs sadarbojamies arī ar Franciju, mēs veicam informācijas kampaņas par Nigē, Nigēriju un citām valstīm. Tas viss ir paredzēts, ieplānāts, ir paredzēts vairāk sanāks, tā skaitā ar videokonferenci, un tas viss ir atrodams mūsu tīmekļa vietnē. Ja ne to gribētu dzirdēt, tad es atvainojos, jo es tomēr nesapratu, ko jūs gribat pastāstīt, ko jūs gribat no manis dzirdēt. Bet liels paldies vēlreiz par to, ka aicinājāt man šeit uzstāties. Paldies, Karēra kungs. Es nezinu, vai kolēģiem bija iespēju izlasīt šo ziņojumu. Tas ir pamatīgs ziņojums, tur tiek izskaidrota uh, loma. Jū, jūs, piemēram, runājat par uh, Dublinas transferiem uz no Grieķijas, un jūsu ziņojumā ir plaša informācija pieejama. Tas ir pamatots darbs, kas ir ieguldīts, kā tas tiek izmantos, tas jau cits jautājums. Šodien uzdotie jautājumi ir notiek sarežģīti, jo tie tiek uzdoti par patvērumu sistēmu, kā tā tiek pārvaldīta, kā tā darbojas. Jautājumi kļūst sarežģīti. Izejas materiāls šaubu par to nav, ir pamatīgs darbs Deputāts jau uz, arī uz to norādīja. Es domāju, ka varbūt būtu vairāk uzmanības jāpievērš šim izējas materiālam. Tas ir ļoti svarīgi, vai būtu runa par Dublīnu vai par pārvietošanu. Liels paldies, ka šodien uzstājāties. Problēma turpinās, taču paldies, ka atainojat, kāda situācija ir tagad, un pateicamies arī visiem kolēģiem, kas eh, strādā Eiropas patāruma atbalsta birojiem. Tad liels paldies, Karēra kungs, un paldies kolēģiem par jūsu jautājumiem. Tagad ejam tālāk. Tagad varam pāriet pie 12. darba kārtības punkts ES un Āfrikas attiecības migrācijas un patvērumu jomā. I'll just pause while um, our colleagues come to the uh, podium. Pagaidīšu līdz kolēģi ierodas tribīnē. Iespējams zināt, kolēģi, ka rīt mums būs augsta līmeņa konference par Āfriku. Daudz no jums ir iesaistījušies tajā, un es zinu, ka aktīvie Lībi komitejas uh, deputāti ir vēlējušies labāk saprast dinamiku un attiecības starp eh, mūsu pamat jautājumiem Libe un Āfrikā. Ņemot vērā šo kontekstu, varbūt šodien notiks tādas kā sagatavošanas diskusijas ar pārstāvjiem no Eiropas komisijas, Eiropas arēs darbības dienesta. Esam aicinājuši mums pastāstīt par sadarbības stāvoklis attiecībās ar Āfriku un iespējams ceram, ka šī būs vērtīga viedokļa apmaiņa. Īpaši gandarīts esmu šeit sveikt diskusijās delegācijas no dažādiem Āfrikas parlamentiem. Tās vēl nav ieradušās, bet tās nāks vai nē, tās jau ir ceļā. Nu, labi, tad pateikšu es viņiem tad, kad viņi būs klāt. Ir kolēģi no Panāfrikas parlamenta, Niģērijas Nacionālās asamblējas un uh, Tunisijas uh, asamblējas. Tunisijas kolēģi jau šeit bija vakar, iespējams viņi citā sanāksmē tagad un drīzumā mums pievienosies. Diskusijas šodien runās par jauno partnerības ietver programmu ar eh, Afrikas valstīm saistībā ar migrācijas darba kārtību. Komisija to publicēja šī gada jūnijā un atbilstošie progresa ziņojumi, arī valetes eh, deklarācijas februārī par Āfrikas Trust fondu, par savu galveno fokuspunktu izvirza Āfrika, jo daudzi migranti no Āfrikas dodas bīstamā ceļā pāri vidusjūrai. Mēs zinām, ka daudzi cilvēki dodas prom no Lībijas, bīstams ceļojums, daudz cilvēki iet bojā jūrā. Uh, cilvēki tiek eksploatēti no cilvēku tir, tirgotāju puses. Eiropas Savienība un Itālija kopā ar citiem starptautiskiem spēlētiem ANO Āfrikas Savienība Arābu līgu cenšas pārvaldīt šo bēgļu un migrācijas krīzi ANO augstais pārstāvis bēgļu lietās arī ir aktīvi meklēšanas un glābšanas operācijas. Lībe nesen devās mm, uz Tunisiju, un mēs tur arī iesaistījāmies diskusijās dažiem kolēģiem, tas bija vērtīgi. Viņi arī var pastāstīt par šo apmeklējumu. Es esmu priecīgs, ka šodien mēs varam À, tagad do, ierodas mūsu kolēģi no Āfrikas parlamentiem, ļaus viņiem ieņemt vietas. Es esmu priecīgs, ka šodien mums var būt visaptrošas diskusijas par šo tēmatu. Mm, tagad ķersimies klāt mūsu diskusijām. Pirmais runātais. Pirmā runātāja Birgit Mar Markesen, viņa ārējās, Eiropas ārējās darbības dienesta mm, Āfrikas eh, nodaras eh, priekšsēdētā vietniece lūdzu vārds jums. Lielas paldies! Paldies, ka esat mūs aicinājuši šeit uzstāties. Esmu priecīgi šeit uzstāties ar, uzstāties ar manu kolēģi no Helma ģenerāla direktorātu, jo mēs sadarboties migrācijas jautājumus. Es, lai pastāstītu par situāciju, jums sniegšu trīs elementus. Viens, nu vienkārši tas ir tāds, ka aizējas punkts iespējams Dažiem no jums ir pazīstami pieci pīlāri, kas izriet no valetas politiskā de, politiskās deklarācijas un no rīcības plāna vēlos tos uzsvērt, jo tas vēl ar vienu mūsu politiskais ietvers. Tad es pāriešu pie partnerības ietveriem, zinu, ka arī mani kolēģi no iekšliet ģenerāla direktorāta sīkāk par to pastāstīs. Un tad noslēgumā stāstīšu par to, kas nodarbina mūsu prātus un paņem daudz laika. Uh, 29. 30. gadā būs, eh, 29. 30. novembrī būs samits, kur migrācija ir svarīgs temats. Un labprāt, protams, uzklausīšu daudz jūsu jautājumus. Tad, kas ir mūsu ārējās darbības dienesta izējas punkts? Ja jūs pakl paklausīsieties Frederikā Mogherini, tad jūs dzirdāt, ka tā ir sabalansēta, holistiska. Uh, visaptvarošu pieeju, kur mēs runājam par eh, pie cēloņiem, pie legālais migrācijas, pie migrantu aizsardzības, mēs apkarojam kriminālos tīklus, noziedzīgos tīklus, un tad strādājam pie atpakaļ uzņemšanas. Tie ir tie pieci pīlāri, kas ir pamats tam, ko mēs darām, un par to panākt vienošanās valētā. Pirms apmēram gada mēs šos piecus aspektus uh, atainojām divpusējos nolīgumos vai darbības plānos ar Āfriku. Sākumā bija runa par uh, Rietumu Āfriku un Austrumu Āfriku. Rietumu Āfrikā mēs strādājam pie Nigēras, Nigērijas, Malī, Senegāls, pagājušajā nedēļā Nigērā vēl biju, un Austrumā Āfrikā strādājam pie Etiopijas. Vairākas valstis ir iekļāvušās, izmantojot šo partnerības ietveru Un tas mērķis bija, lai aktivizētu šīs piecas jomas, par kurām es jums iepriekš šīs pastāstīju. Taču pieejot pie e Āfrikas Savienības un Eiropas Savienības samita, tad tāda ir mūsu situācija pat laban attiecībā uz mūsu dialogiem, uz darbu, ko iznēm kopā ar mūsu Āfrikas partneriem. Tātad, ko mēs vēlamies uh, panākt Āfrikas uh, un ES samitā? Mēs vēlamies panākt kontinentālu dialogu. Uh, valetā bija tāds kāds Rietumā Āfrikas un atsevišķi Austrum Āfrikas process, bet te mēs vēlamies plašāk runāt ar Āfrikas Savienību par kontinentāliem jautājumiem. Tas attiec uz diasporu un uz naudas pārskaitījumiem. Uh, uz jautājumu, kas saistīti ar e, migrāciju Āfrikas e, kontinenta iekšienē, arī jautājums saistībā ar Dienvidu Āfriku. Un mēs vēlamies panākt rezultātu no ASES e samita. Mums jāskatās uz mobilitātu un migrāciju kopā, ne tikai uz migrāciju. Mēs to redzam kā sociāla ekonomisku problemātiku ar drošību, jaut, drošību saistītiem, saistītu problemātiku un attiecībām starp ES un Āfriku. Šie ir trīs elementi, kas ir mūsu izējas punkts. Samitam mēs uh, izvirzījām to, ko deviem par flagship, jābūt skaidriem rezultātiem no ES. Uh, Šī gada jūnijā bija apvienotā komunikācija, tur mēs izvirzījām par mērķi strādāt pie migrācijas Āfrikas iekšienā un arī apkarot vairāk kriminālos tīklus. Tad arī Āfrikas Savienība pat pie mums atgriezās šī gada septembrī un teica tā, nu labi, jauki, ka jums ir šie divi flegmeņi, taču mēs vēlamies uzsvērt šo kontinentālo dialogu par mobilitātu migrāciju. Mēs atbildam tā, Ja tāds ir jūsu priekšlikums, tad mēs no Eiropas Savienības puses esam atvērti paskatīties, kā aktīvi varam strādāt pie šiem jautājumiem. Tad pat labāk mēs izskatām sešas tēmas, par tām vēl nebija galīgā sarunas, sarunas norisinās, taču vēlos jums jau tagad atklāt par to pastāstīt. Kāda ir mūsu izies punkta? Tā, tagad mēs skatāmies pirmkārt uz migrantu mm, cilvēku tirsniecību, otrkārt uh, nelegālā imigrācija un uh, atpakaļ atgriešana, juridiska aizsardzība, pietkārt naudas maksājumi, uh, diasporas loma un uh, legālā migrācija. Mums ir saruna komanda, kas strādā Eh, pie šiem jautājumiem, lai vadītu sarunas ar Āfrikas Savienību. Nu, tāda ir pašreizējā situācija, par ko es jums labprāt pastāstīju. Lielas paldies! Course, uh... Paldies! Te ir daudz jautājumu, bet pirms došu vārdu deputātiem. Eh, pie mums ir ieradusies arī komisijas pārstāve. Lūdzu, komisija vārds un tad jautājumiem un atbildēm laiks. Jā, es izteikšos ļoti īsi. Es gribēju papildināt eh, nedaudz eh, to, ko teica Birgita. Jā, migrācija eh, šobrīd ir mūsu darba kārtības prioritāte. Uh, un tā ir arī augsta prioritāte mūsu sadarbības kontekstā ar Āfrikas partneriem. Valetas samitā 2015. gadā mūsu līderi ir vienojušies mm, par to, ka eksistē kopīgs intereses starp Eiropas Savienību un Āfrikas partneriem. Notiek dažādi reģionālie procesi, kartons rabats process, par to jau dzirdējāt mm, Un tas uh, balstās uz šo pamatprincipu, tas viss ir darbojies pēdējos gadus, ir mērķis radīt diskusijas platformu par migrācijas jautājumiem. Turpinot iepriekš, Eiropas Savienība ir uzsākusi partnerības uh, ietver programmas darbību, un um, tā mēs sadarbojamies arī ar partneriem. Uh, tas ir, tā ir solidaritātes, sloga dalīšanas, caurskatamības platforma un uh, kopīga tāda holistiska pieeja migrācijai notiek caur šo platformu. Daudz kas ir sasniegts šajā partnerībā, un mēs varam šeit runāt par ļoti pozitīviem rezultātiem, uh, piemēram, Nigēra ir sadarbosies ļoti veiksmīgi migrācijas un kontra, cilvēku kontrabandas apkarošanas jomā. Nelegālā emigrācija ir apturēta būtiski pateicoties mūsu sadarbībai, tad ir noteiktas jomas, kur mums ir nepieciešams darboties vēl vairāk. Un mēs arī iesaistam mūsu partnerus pilnīgi visos jautājumos, eh, sākot no aizsardzības, eh, arī kontrabandas apkarošana, cēloņu izmeklēšana. Mēs eh, strādājam pie neregulārās migrācijas apkarošanas, izvedam informācijas kampaņas. Un šīs kampaņas ir ar nolūku izklāstīt eh, potenciāliem migrantiem pat mm, iespējamos riskus, mm, kā arī uzdevums ir informēt par juridiskiem aspektiem, par legāliem veidiem. Un šie legāli veidi ietver arī dalībvalstu iesaistīšanu pilotu projektos, kur tiek veicināta legālā migrācija. Droši vien zināsiet dokumentu, ko mēs pieņemām septembra beigās un arī ziņojumu mēs publicējām. Uh, pirms divām nedēļām. Un šajos dokumentos mēs prezentējam mūsu iniciatīvas legālās migrācijas jomā. Mēs gribam būt arī vēl drosmīgāki, ejot šajā virzienā. Eiropas Savienības Āfrikas eh, eh, trasta fondā ir saņemti līdzekļi un arī 117 institīvas šobrīd tiek izskatītas kopsumā par 2 miljārdiem eiro. Uh, Tas ir piešķirtais finansējums. Šeit galvenais fokus ir uz migrācijas pamatcēloņu konstatēšanu un uh, radīt sociālajai attīstībai, darbvietu radīšanai labvēlīgs apstākļus. Tādi ir galvenie mērķi. Mums ir mm, vairāki svarīgi notikumi, kas ir gaidāmi, protams, Eiropas Savienības uh, Āfrikas samits būs pirmais, pēc tam, pirms tam būs Kartūnas procesa vecāko, administ, vecāko amatpersonu sanāksme. Mums jau ir rabats process, ko mēs arī izpildam, un tālāk ir notikums saistībā ar valets programmu. Paldies komisijas pārstāvei. Tā kā jūs runājat ir ieradušies arī mūsu viesi no Nigērijas un, un pana Visāfrikas Nacionālā parlamenta. Un Tunīsijas pārstāvji no asamblējas kolēģi, es arī došu jums vārdu pēc īsa brīža. Un arī deputātiem būs iespēja uzdot jautājumus. Es sākšu ar Kiengi kundzi. Katram divas minūtes, lūdzu. Un ļoti garš ir šis runātais saraksts. Paldies, Klod. Mēs e, visi zinām, ka Eiropa un Āfrika ļoti cieši saistītas. Mēs zinām, ka arī nākotnē būs, turpināsies šī ciešā saikna un pat savstarpēja atkarība. Šeit ir daudz izaicinājumu, bet arī daudz iespēju, ja šo partnerību mēs uh, uzturēsim pareizi. Āfrikas uh, kontinents ir teritorija, kas mums ir līdzvērtīga. Un šeit ir jautājums ne tikai par apsveikšanu, bet par konkrētiem darbiem ir jābūt politiskiem sakriem, kas turpina ekonomiskos. Migrācijas jautājumi ir arī jautājums, ko nevar apskatīt nošķirt no vispārējā, par to esam runājuši arī šeit. Parlamentā ir nepieciešams veicināt demokrātiju, ilgspējīgu attīstību, labu pārvaldību, cilvēktiesības Par cilvēktiesībām mums eh, vajadzētu arī runāt par Lībiju šai sakarā, kā apkaro cilvēku kontrabandu. Tas, kas notiek šobrīd Lībijā, tas ir ļoti nožēlojami, un es gribētu aicināt visus kolēģis pievērst šim jautājumam īpašu uzmanību mobilitāte un brīva cilvēku pārvietošanās ir jāatbalsta, bet ir arī tādi cilvēki, kam nepieciešama mobilitāte un kuriem nav varbūt ļoti augsta kvalifikācija. Eiropā ir novērams demografisks deficīts. Un Eiropas Savienība var saskatīt milzīgu potenciālu arī Āfrikas jaunākajā paudze. Mēs nesen balsojām par kādu rezolūciju, tur mēs iezīmējām mūsu tālāko ceļu, un mēs uzskatām, ka ir jāstiprina likumīgie migrācijas ceļi, legālā migrācija. Es gribēju pasītrot, ka šādā ziņā mēs nesam kopīgu atbildību. Mums ir nepieciešama solidaritāte un arī sadarbība. Tad to gribu pateikt Abidžāna samita sakarā. Paldies! Veržjā kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es neesmu tik optimistiska attiecībā uz turpmākiem notikumiem. Es saprotu, ka ir nepieciešama holistiska un līdzsvarota sadarbība starp Eiropas Savienību un uh, Āfriku nu, joprojām nav optimistiski šie dati 33 tūkstoši bojā gājuši ir, ir ir identificēti pēdējās nedēļās, un tas ir milzīgs skaits kopumā. Un viņi pārsvarā tie nāk no Āfrikas, Āfrikas izcelsmes. Uh, Tātad Āfrikas kontinenta personas, tāpēc, ka Eiropas Savienība sevi nocietina pret Āfrikas valstīm katru gadu, Eiropas eh, Savienība piešķir vairāk kā 2 miljonus uzturēšanās atļauju, tomēr šīs atļaujas netiek sniegts Āfrikas iedzīvotiem. Es gribētu, eh, lai parlaments arī paziņo savā vairākumā. Mēs atbalstam legālo ceļu Mums ir gan bēgļi, gan migranti. Mēs nedrīkstam piesakties ar kaut kādiem motīviem, neļaujot cilvēkiem ieceļot, kamēr cilvēki mirst ceļot pāri vidusjūrai. Mums ir jācīnās pret uh, kontrabandu. Uh, tas ir viss svarīgākais uzdevums. Uh, visa politika jāvērš uz to, lai kavētu migrantiem nelegāli ceļot, un ir jādomā par to, kā atgriezt viņus atpakaļ uz izcelsmes valstīm, tad, kad situācija izcelsmes valstī to atļauj. Es jums došu kādus ciparus. 244 miljoni ir starptautiskie migranti un 35 miljoni nāk no Āfrikas. 96 40% eh, no Āfrikas ceļo pa visu pasauli, un mēs neesam galvenā uzņemošā valsts. Un mums ir nepieciešama pretēja politika, mums ir nepieciešama partnerības, sadarbības politika. Eh, un mums nav tāda politika, kas tieši cīnītos pret migrācijas cēloņiem. Bieži vien mūsu politika ir tieši pretēja. Mēs um, nesēstam to ar palīdzības sniegšanu lai šīs valsts varētu attīstīties. Uh, atsevišķas dalība valstis uh, grib mainīt šīs piešķirtās naudas virzību, bet kas no tā iegūst, tas nav pieņemams. Un visbeidzot jautājums par situāciju Lībijā. Šie attēli ko rāda CNN, kas ra izraisa reakciju visā pasaulē, to nevar vairs izturēt, kā tas viss izskatās. Un tāpat laikā Nigērijā tiek izvesta iz, izvērsta situācija, lai izglābtu 25 personas. Vai tā ir tā palīdzība, ko sniedz Francija Lībijai, tā nav nekāda holistiska pieeja. Un nu, par Tunisiju kolēģi ir šeit, ir no, no Libijas uzņēmuši vairāk kā divus miljonus bēgļu. Viņi nav spējīgi noslēgt nolīgumu par mobilitāti ar šo valsti. Un tas nav vairs izturams, un tas ir iet pāri visām robežām priekšsēdētāj kungs. Jā. Labi. Paldies. Faidenhauser kungs. Danke. Äh, Lielas paldies. Man būtu divi jautājumi. Pirmais e, - situācija mm, Austrumā Āfrikā. Jūs par to runājāt. Ko jūs e, domājat darīt? Ko jūs domājat darīt, e, ja sāksies šāds destabilizācijas process, kas var novest pie ļoti smagām sekām? Un Līdz ar to Austrumāfrikas iedzīvotāji var doties uz Jēmenu, un līdz ar to šī situācija ir kļuvusi ārkārtīgi smaga. Ko jūs esat nolēmuši darīt? Otrs jautājums. Uh, te var tikt ietekmēt arī diaspora. Ko mēs varētu darīt, lai diaspora tiktu iesaistīta šajā procesā vēl spēcīgāk? Um, vārds Sargentīnī kundze. Paldies priekšsēdētē. Ir nedaudz dīvaini eh, šeit atrasties Lībe komitejā un runāt ar, ar ārējā rīcībdienas pārstāvjiem un ar DigiHome pārstāvjiem par migrācijas cēloņiem. Migrācijas cēloņi ir nevienlīdzība un nabadzība un mēs esam runājuši par attīstības sadarbību. Daudzus gadus mums pat ir 208. pants Eiropas Savienības funkcionēšanas līgumā, ka, kas ir veltīts šim jautājumam un kas saka, ka mūsu ārlietu politikai nevajadzētu iejaukties mūsu attīstības politikas mērķa sasniegšanā, kas ir vērsta uz ilg, ilgspējīgu nabadzības novēršanu. Uh, Mē, ehm, eh, un tāpēc ļoti problemātiski ir tērēt naudu eh, šīm migrācijas politikām Pagājušajā nedēļā mēs lasījām Nīderlandes ziņojumu, kur ir rakstīts, ka tie projekti, ko finansē Eiropas Savienība Nigērā, ir noveduši pie lielāka bezdarba. Mēs ņemam nost šo iespēju pārvest nelegāli cilvēkus, tomēr mēs liekam grimt lielākā bezdarbā cilvēkiem, grūžam jauniešus, jo īpaši lielākā neskaidrība, nestabilitāte Sahels rajonā tikai palielinās. Tā kā mēs spekulējam ātros risinājumus, lai tikai apturētu cilvēku ierašanos Eiropas Savienībā, mēs esam e, nomērķējuši uz valsti, no kuras nemaz tik daudz cilvēku nenāk. Tā ir tranzītvalsts, piemēram, no, no Zilantala krasta nāk caur Nigēru. Nigēra ir ļoti nabadzīga valsts, tās saņem Eiropas Savienības finansējumu ar lielu prieku, un rezultātā tiek destabilizēta viņu pašu valsts. Tātad mūsu politika nav domāta eh, pamatcēloņu apkarošanai, bet eh, lai būtu tā, ka cilvēki vairs neredzētu vajadzību atstāt savu valsti. Bet ko mēs nodrošinām? Mēs gribam tikai to, lai cilvēki nenāk uz Eiropu. Un tas īstenībā dziļā pretrunā ar mūsu attīstības mērķiem pamatcēloņi. Um, to apkarošana ir pozitīvi, bet eh, tādās, tas rada nevienlīdzību un arī Ziloņkalkrastā, arī Abidžānā, kur mēs dosimies. Un eh, iespējas jauniešiem tāds ir Eiropas Savienības Āfrikas samita galvenais temats. Tas nav kā apkarot migrāciju Un ja mēs dodamies uz šo sanitāru ar mūsu iekšējām citām programmām, ja mēs e, domājam tikai par to, lai otrpus parast līgumu, kas noved pie mazāk e, cilvēku skaita, kas nonāks līdz Eiropai, mēs aiziesim no šī samita ar tukšām rokām, par to mums tiešām ir jāsatraucās. Paldies! Es gribēju uzreiz rēģēt, ka tas ir ļoti tāds visaptvarošs jautājums. Ļoti labi, ka jūs runājat tā padziļināt ļoti, bet lūdzu īsāk arī runājiet. Cipels kundze, paldies! Es centīšos fokusēties uz konkrētiem jautājumiem. Tad, kad mēs runājam par sadarbību ar Āfrikas valstīm, kad mēs runājam par migrācijas pamatcēloņu apkarošanu, ko tas īstenībā nozīmē? Ko tas nozīmē praksē? Mēs esam dzirdējuši daudz ziņojumu, ka nauda tiek tērēta robežu kontrolē, lai cilvēki negribētu atstāt savu valsts, vai nevarētu to izdarīt, vai tā ir pamatcēloņa apkarošana, eh, vai mēs eh, visu respektējam attiecībā uz pamatiesībām, vai mēs ņemam vērā arī neekonomiskas lietas, ko mēs konkrēti darām, uz ko mēs fokusējamies. Runājot par legālo migrāciju, vai mēs runājam par legāliem ceļiem bēgļiem, mēs runājam par izmi, izvietošanu pārvietošanu, vai arī mēs runājam par tādiem cilvēkiem, kas meklē jaunas iespējas, jaunas perspektīvas, tā kā zilās kartas meklētāji, un ko mēs darām dažādās jomās, kādā veidā mēs risinām šos jautājumus, sadarboties ar dalībvalstīm. Atgriežoties pie Argentīnī kundzes teikto, ja mēs tiešām gribam strādāt ilgtermiņā, ja mēs gribam koncentrēt migrācijas pamatcēloņus, tad šai ziņā mums ir īpaša atbildība attiecībā uz Āfrikas valstīm, un tāpēc man ir jautājums, vai ir sadarbība ar citām komisijas struktūrām. Es runāju šeit ne tikai par attīstību, bet vispār par mūsu politikām kopumā - tirniecība, zivsēmniecība, lauksaimniecība, vai ir kaut kāda pārskats un vēlēšanās mainīt politikas arī šajās citās tēmās un nozarēs, lai labāk sadarbība ar Āfriku nodrošinātu. Paldies! Anna Gomes. Migrācijas e, pamatcēloņi e, nesakņojas tikai neviena līdzībā un trūkumā, ir arī apspiešana. E, šeit arī ir saikne. Šī apspiešana arī ir iemesls, kas liek atstāt valstis, valstis, kas saņem palīdzību, piemēram, Etiopija. Etiopija tagad dalās pa daļām. Un, ja sadalīsies e, galīgi Etiopija pa daļām, tad mēs redzēsim vēl kaut ko trakāk kā Somālija. Un ārējās darbības dienas un komisija tam griež muguru un neredz to, kas notiek um, e, Etiopijā. Mēs maksājam apspiedē režīmam un mēs redzam, ka tūkstoši atstāja Etiopiju un mm, šis skaits būs vēl lielāks, ja situācija turpināsies tikpat katastrofāli kā līdz šīm. E, mm, e, šeit ir runa par godīgu tirzniecību, par enerģētikas politikām, zivsēmniecību, lauksēmniecību un tā tālāk, vai ar ilgspējīgu raksturu. Es nezinu. Uh, un neredzu, ka tas tiek uh, koordinēts. Es nedomāju, kā arī darbības dienas to kaut kādā veidā koordinē. Kāda faktiski ir Eiropas Savienības uh, politika? Vai tiešām uh, neviens neievēro šīs nelegālās plūsmas? ka notiek cilvēku eksploatācija, apspiešana, kleptokrātija un e, Eiropa Savienības atbildība par visu šo negatīvo. Eiropas Savienība un dalībvalsts ir atbildīgas. Un to mēs redzam arī Lībijā. Mēs zinām, ka tur nav nekāda valdība, tur ir verdzība Lībijā, kas tiek praktizēta ļoti plaši arī Mauritānija. Un arī Itālijas valdība maksā milicijai. Viņi par to nerunā. Un milicija ap, apkaro cilvēkus, cīnās pret cilvēkiem. Un tas nav saistīts ar robežsardas apmācību, tas nu galīgi nav saistīts un līdz tam brīdim, kamēr jūs neinvestēsiet pareizi, Eiropas Savienība to nav darījusi. Un es nerunāju pret militāro intervenciju Lībijā, es runāju par to, kas notiek, kad. Uh, es atstāju Lībiju un ļāva dalībvalstīm darīt, ko viņas grib. Jā, mēs e, tiešām e, stratēģijā runājam par pamatiemesliem, bet e, tādā veidā mēs joprojām atbalstīsim tikai kontrabandis, jo mēs tikai readmisijas līgumos investējam, mēs nerunājam par drošiem likumīgiem veidiem, kā pārvaldīt migrāciju, un kamēr mēs nedarīsim, mēs atbalstīsim šo eh, cilvēku tirgotāju biznesu. Mums ir jādzied arī atbildes no viesiem, eh, tāpēc eh, Vinberga kundze. Tack, herr ordförande. Det finns ungefär sex... Paldies, priekšsēdētāji. Visā pasaulē ir apmēram 60 miljoni bēgļu, un es eh, labprāt palīdzētu viņiem visiem, bet diemžēl mēs to nevaram izdarīt. Paskatīsimies uz manu valsti Zviedriju. Mēs eh, tērējam daudz naudas humanitārajā palīdzībā, bet eh, tā visa rezultātā pēdējos gados Zviedrijā ir bijis ļoti daudz migrantu. Un tieši tāpēc mums ir nācies samazināt izsniegto humanitāro palīdzību. Redzot, cik daudz cilvēku dzīvo bēgļu nometnēs, mums viņiem vajadzētu palīdzēt uz vietas, tur, kur viņi atrodas, Āfrikā. Mēs Zviedrijā esam nolēmuši uzņemt vairāk bēgļu saskaņā ar kvotām. Tas ir labs veids, kā palīdzēt bēgļiem, bet eh, vajadzētu atstāt dalībvalstu ziņā pieņemt lēmumu uzņemt bēgļus vai nē. Mēs runājam par migrācijas cēloņiem. Cēloņu ir ļoti daudz, bet tādi īstie bēgļi bieži vien nemaz nenonāk līdz Eiropai. Tikai 3% no bēgļiem, kas ir ieradušies Itālijā, ir bēgļi, īsti bēgļi, vispārēji ir ekonomiskie migranti. Mums vajadzētu pārdomāt mūsu rīcību un darboties mētiecīgāk. Varbūt mums ir vajadzīgi uh, tiesiski ceļi. Um, varbūt mums vajadzētu pārņemt āno definīcijas. Cilvēki, kas mēģina iekļūt Eiropā, to dara ar ļoti nedrošajām laivām. Intvālds kundze tagad pavisam īsi. Jā, paldies, priekšādātāji. Paldies arī mm, cilvēkiem no EAS un no komisijas. Es piekrītu paustajai kritikai un šaubām. Es eh, redzu, ka Te tiek runāts par attīstības palīdzību, tāds ļoti skaists vārds, bet īsnībā tas ir kukulis Āfrikai, lai viņu cilvēki nebrauk pie mums. Man ir ļoti daudz kritikas par Eiropu, par tās institūcijām, par dalību valstīm, bet mums uh, nevajadzētu noņemt atbildību Āfrikas valstu vadītājiem. Um, Smagais stāvoklis šajās valstīs bieži vien ir izcēlies tieši šo nekompetento un korumpēto vadoņu dēļ, kas bieži vien ir diktatori. Mēs redzam, ka pēdējās dienās viens no viņiem 93 gadu vecumā mēģina ar visu vārdu turēties pie valsts vadītāja amatā piekrītu šeit Birgitē Sīpelei. Ja mēs maksājam, mēs piešķīrām finansiāls līdzekļus m, mm, apspiedošiem režīmiem un mēs piešķiram šo naudu robežu kontrolai un iedzīvotāju reģistrācijai, vai šeit gadījumā mēs nepalīdzam šiem vadoņiem apspiest savu tautu, gal galā šie iedzīvotāji mēģina tikai izbēgt no represīva režīma. Otrais Džudīta atsaucās uz kādu pētījumu, bet kādā citā pētījumā ir parādīts, ka tad, kad afrikāņi iegūst vairāk līdzekļu un šī attīstība mm, paaugstinās, tad viņi visdrīzāk sāks izbraukt no valsts. Kā jūs to komentētu? Tad mēs šeit runājam arī par trāsta fondu Āfrikai un tā tālāk. Mums nevajadzētu Um, investēt Āfrikā tikai tāpēc, lai cilvēki pie mums nebraukt. Mums vajadzētu investēt tāpēc, ka tās ir uzņēmējdarbības iespējas, un Ķīna to sen ir sapratusi. Mums nevajadzētu šeit runāt par kaut kādiem migrācijas fondiem. Tā vietā varbūt mums vajadzētu runāt par lielu ekonomiskās sadarbības stratēģiju. Un pēdējais, un tas varbūt ir aicinājums mums pašiem, vai mums gadījumā nevajadzētu uh, uzmanīgāk izmantot mūsu budžetā iespējas. Šajā komitejā mēs e, vienmēr satraucamies par līdzekļu ļaunprātīgu izmantošanu, par e, sliktiem mērķiem, bet tad, kad e, ir jādomā par budžetu kontroli, mēs īsti neko nedarām, mums vajadzētu būt proaktīvākiem. Pirms došu vārdu mūsu viešņām, es vēlējos tātad, lai jūs atbildēt uz jautājumiem, kā jūs brīdināju, būs daudz jautājumu, bet varbūt mēs varētu apkopot šos jautājumus tādos kā tematu lokos. Mēs redzam, ka mūsu darbs attiecībā uz ārlietām ar vien palielinās, un tas radīs ļoti lielu politisko spriedzi, parādīsies eh, dažādas problēmas. Sargentīnī kundze jau pieminēja, par ko šeit ir runa. Un Gribētu zināt, kā ārējās darbības dienests eh, to visu vērtē. Mēs šeit redzējām ekofinansējumu, mēs redzējām, kas notiek Grieķijā. Mm, Āfrikā tas viss ir daudz dziļāk. Mūs interesē robežu kontrole un līdzīgi jautājumi. Ja ārējās darbības dienests eh, kaut ko no tā kontrolē, tad tas mums ir ļoti nozīmīgi. Uh, Es gribētu redzēt, kā jūs mm, izvērtējat šo politisko atbildību. Tieši tāpēc arī esam jūs uzaicinājuši. Es redzu, ka šī situācija arvien paplašinās, un to mēs pieredzējām arī Tunisijā un Lībijā pavisam nesen. Es gribētu, lai jūs to visu izvērtējat, jo mūsu komiteja noteikti par to domās. Tagad došu vārdu mūsu viesiem, kolēģis no Panāfrikas parlamenta. Pinārs Sančes. Vai viņš ir šeit klāt? Jā, viņš ir klāt. Lūdzu, došu jums vārdu, bet ne vairāk kā uz divām minūtēm. Paldies, priekšādātāji! Man ir ārkārtīgi liels prieks um, izteikties um, šeit, um, Eiropas parlamentā, jūsu komitejā. Un esmu ieradies šeit, lai runātu par piespiedu migrāciju, kas ļoti uztrauc Panāfrikas parlamentu. Es saprotu arī, ka Eiropas parlaments par to uztraucas. Nevēlos atkārtoties. Pilnībā piekrītu šeit minētajam. Jo īpaši piekrītu tām, kas tika teikts par migrācijas cēloņiem. Domājot par Āfrikas kontinentu, viens no iemesliem ir valstu izgāšanās. Ir ļoti liela politiskā nestabilitāte, un tieši tāpēc afrikāņi bēg uz Eiropas Savienību. Domāju, ka šo jautājumu vajadzētu atrisināt, un to vajadzētu darīt ar padziļinātu, nopietnu dialogu jo galu galā Āfrikas kontinents ir šīs politikas upuris. Tātad te ir runa arī par humanitāriem jautājumiem. Tie, kas bēg no Āfrikas kontinenta, to dara kara dēļ. Un tieši tāpēc Eiropai vajadzētu pildīt savus pienākumus. Kā jau es minēju, jo, kā es minēju, arī Eiropa cieši no šīs piespiedo migrācijas lāsta. Nākamais. Es ceru, ka samits, kas notiks Abidžanā kas, protams, nav veltīts šiem jautājumiem, kā kāds to norādīja, bet mēs noteikti atgriezīsimies pie šī jautājuma, jo tas um, uztrauc gan Eiropu, gan arī Āfrikas kontinentu. Priekšādātāji, noslēgumā es vēlētos norādīt, ka, un šeit es atkārtošos, Eiropas Savienībai ir jāuzņemas morāls pienākums. Galu galā Eiropā ir eh, civilizācijas šūpulis, uh, Tas ir kontinents, kas re respektē demokrātiskās vērtības, un tieši tāpēc tā vajadzētu atbalstīt Āfrikas Savienību un Āfrikas kontinentu, lai varētu izveidot uh, spēcīgu pārvaldības struktūru. Tas Āfrikas kontinentam ļautu pielikt punktu šai necilvēciskajai situācijai. Lielas paldies! Es uh, zinu, ka jūs eh, visi vēlaties piedalīties, došu vārdu tagad eh, Džonsonam Ogumam no Nigērijas Nacionālās asamblijas. Paldies, priekšādātāji! Priekšādātāji! Esmu ieradies no Nigērijas un vēlējos jums nodot tikai vienu konkrētu ziņu. Un es eh, vēlējos runāt par jautājumu, kas mūs visus ir ļoti uztrauc mūs, un uh, tad te ir runa par uh, baltajiem migrantiem. Cilvēki migrē tad, kad viņus kaut kas neapmierina konkrētajā vietā vērku sistēmā. Un cilvēki parasti migrē komforta dēļ vai aizsardzības dēļ. Uh, vai arī bada dēļ, un šie iemesli var būt dažādi. Bet jautājums ir, protams, Āfrikas līdera korupcija. Šī Āfrikas līdera korupcija ir arī Eiropas Savienības un iespējams amerikāņu atbildībā. Kāpēc? Lielākā daļa no mūsu korumpētajiem līderiem bagātajiem cilvēkiem Āfrikā eh, rod saikni ar jūsu bankām, ar jūsu līdzekļiem, un viņi eh, bieži vien eh, savu bagātību, tad, tad, kas pieder Āfrikai, glabā Eiropā, un jūs viņus iedrošinat to darīt. Tas ir patiešām sāpīgi. Mūsu cilvēki pēk no Āfrikas, tāpēc, ka viņi cieš no kāra vai no bada. Un eh, šādu gadījumu vēsturē ir bijis ļoti daudz. Attīstot savu ekonomiku, eh, jūs eh, ieradāties uz Āfriku. Tajā laikā neviens no Āfrikas nekur nemigrēja. Jūs paņēmāt ļoti lielu daļu no mūsu cilvēkiem, vedāt viņus prom kā vergus. Un šajā gadījumā migrācija netika uzskatīta par neko ļaunu bet eh, tagad šīs eh, rīcības eh, sekas ir novedušas pie tā, ka mūsu vadoņi zog naudu. Es vēlos vērsties pie Eiropas Savienības. Es vēlētos, lai jūs pārskatātu savu politiku migrācijas jomā. Āfrikāņi ir gatavi palikt savās valstīs. Tad, kad jūs pieņemat savu politiku, uh, tad, kad jūs pieņemsiet šos, savus līkumus, um, neizvest bagātības no Afrikas uh, valstīm, tad uh, šī situācija varētu mainīties. Jūs arī atklājat, ka es, piemēram, kā jaunietis, uh, mēģināju strādāt eksporta jomā. Es mēģināju eksportēt uh, Um, augļus uz Helsinkiem, bet jūs pateicāt, uh, kāda būs cēna, kāda kvalitāte ir vajadzīga. Jūs noteikti, tad es nodrošināšu šo kvalitāti, bet tad jūs izlēmāt, cik daudz jūs man maksāsiet. Tas nav pareizi. Es vēlētos vērsties pie jums. Es gribētu, lai jūs pārskatāt vismaz daļu no jūsu politikas. Um, migrācija noteikti uh, uh, turpināsies, ja jūs turpināsiet pārdot ieročus Āfrikai. Uh, cilvēki vienmēr meklē drošu vietu uh, dzīvēi. Mēs neražojam ieročus. Es vēlējos jūs ierobežot. Es uh, zinu, ka jūs rītdien izteiksieties augstā līmeņa sanāksmē. Es jūtu, ka jūs noteikti um, skatīsiet ļoti dziļus jautājumus un jums būs vajadzīgs daudz vairāk laika. Kalifas kungs, un pēc tam uzklausīsim Eiropas ārējās darbības dienesta kolēģus. Tagad eh, Kalīfas kungs no uh, Tunisijas pārstāvju palātas. Divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Mēs esam ieradušies no Tunisijas, lai nosūtītu jums visam skaidru vēstījumu. Āfrikas Savienības un ES partnerība ir svarīga Āfrikai Un īpaši svarīgi te ir runa par tirsniecības un eh, migrācijas drošajiem tīkliem. Piektais samits eh, būs veltīts šim tematam. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, taču tas neizraisa plašas pārdomas. Šodien tā ir prioritārs prioritāte Afrikai, kā atrisināt problēmu ar bezdarbu, uh, kā palīdzēt Āfrikas jauniešiem stāties pretī grūtībām, lai viņi nemigrētu prom. Tāpat svarīgi runāt par divpusējām interesēm, uh, to labo attiecību kontekstā, kuras Eiropa vēlas attīstīt ar Āfriku. Un te ir arī runa par labu pārvaldību. Āfrikai ir jārunā vienbalsīgi šodien, lai izvairītos no visām problēmām. Šodienas īstenā problēma ir, kā samazināt to jauniešu plūsmu, kas mēģina visu, lai uh, pakļaujoties kārdinājumam, doties prom bīstamajā ceļā. Viņi kļūst par vergiem Lībijā, viņi tiek pārdoti uh, ūtrupē Lībijā. Āfrikas Savienības un Eiropas Savienības samitam jānosaka kopīgi mērķi un jāroda kopīgas atbildes. Šim samitam par galveno jāizvirza jaunatne ir jāidentificē priekšlikumi, konkrēti priekšlikumi, kas tiks uh, piedāvāti valsts un valdību atātiem Āfrikā. Āfrikas jauniešu kontinentam ir vajadzīga puse no Āfrikas iedzīvotājiem ir vecumā līdz 20 gadiem. Tā tad Šai jaunajai paudzei mums ir jāpiešķir vieta, jāsniedz iespēja izpausties viņu idejām. Viņi nav jāuzskata par apdraudējumu, bet gan par kontinentu nākot. Viņiem jāpiešķir atbilstoša izglītība, atbilstoša vīde. Viņam jākļūst tiešām par svarīgiem spēlētājiem savā valstī. Lūk, kas ir jādefinē šajā samitā. Liels paldies! Jūs vēlētos noslēgt jūsu uzrunu. Paldies, Kalifis kungs. Es zinu, ka jūs augstajā līmenī uh, konferencē uzstāsties rīt, un arī mūsu lībi kolēģi tur tiks pārstāvēti. Lūdzu, Birgita Markesena. Āfrikas ārējās darbības, ar, Eiropas ārējās darbības dienestā Āfrikas nodaļas priekšstādātāja vietnieces uh, iespēja izteikties tagad. Šim mēs te apsveržam ļoti svarīgs jautājums. Mēs redzam, eh, kā Āfrikas temats parādās mūsu budžeta diskusijās saistībā ar to finansējumu, ko komisija piešķirs. Varbūt jūs varat par to sīkāk pastāstīt. Lielas paldies! Paldies par jūsu komentāriem. Es esmu tos visus ņēmus vērā. Lielas paldies arī mūsu viesiem no Āfrikas parlamentiem. Es domāju, šis formāts ir ļoti interesants. Nigērijā pagājušajā nedēļā es apmeklēju jūsu senātu un senātu eh, priekšsēdētāju. Mēs apspriedam arī šos jautājumus. Diskusija bija ļoti interesants. Es eh, sadalīšos atbilst trijas kategorijas. Pirmā kategorija, ko vēlos sākt, sniegšu komentārs par jūsu jautājumiem par eh, Eiropas Savienības un Āfrikas Savienības samītu atbildējuši arī uz konkrētām situācijām par jūsu konkrētām valstīm. Iesākumā vēlos sacīt šādi. Es jūtu, ka šī joma izraisa emocijas un plašu interesi. Es domāju, tas ir labi, tas mums ir jāizmanto. Tādu attieksmi jūs arī radīsiet ēst dienestos, un mums atklāti sakot, ir jāatzīst, ka mēs darām visu, kas mūsu spēkos, lai šos jautājumus risinātu, un nav nekāds noslēpums, nav vienas vienkāršas atbildes, šī situācija ir ļoti sarežģīta. Uz to arī jūs norādījat. Vēlos sacīt, ka ASES e samits nav veltīts migrācijai. Migrācija būs viens no elementiem. Es uh, tam pievērsos, tāpēc, ka šodien mēs apspriežam migrāciju. Bet galvenais ir nā, jaunatni, uz ko jūs norādījāt, mēs arī runāsim terapijāt izveidu investīcijām, miera droš, nodrošināšanu, protams, arī migrāciju un pārvaldību. Tie ir tādi plašpolitiski temati, kas tiks skatīti, un pirmo reizi mēs kopā ar Āfrikas Savienību esam mēģinājuši mm, novatoriski pieeju, kā iesaistīt jaunatni. Pirmkārt, Oktobrī notika Abidžānā jaunatnes samits. Man arī bija tas gods to apmeklēt. Un tad ir deklarācija, kas izri, ko ir sagatavojis jaunatnes samits. Tas vienkārši atbalsta. Tas arī atbalsta mūsu diskusijas. Mēs vēlamies redzēt, ko jaunatne grib. Viņi vēlas, lai mūsu izglītības iestādes izveidotu līdzīgu standartu starp Āfriku un Eiropu, tā lai jaunatne varētu viegli ceļot no viena kontinentu uz otru, ja viņi, lai viņi varētu arī balsot vēlēšanās, lai varētu būt par kandidātiem vēlēšanās, viņi daudzas interesantas lietas piedāvāja, kuras mēs izskatām. Daži no jums zinās, ka ir Briselē Āfrikas, Eiropas, Eiropas afrikāņu grupa, Viņi arī uz Abičānu dodas un viņi strādā pie tā, lai izstrādātu jaunatnes nostājas, ar kurām tālāk varam strādāt mēs. Tas ir viens temats ASES e samitā. Un tad tālāk jautājums par to, kā mēs strādājam Eiropas ārējās darbības dienestā. Protams, mēs sadarbojamies ne tikai iekšlietu ģenerāla direktorātu, bet arī ar DEFCO. Un tad jautājums, kā risināt šīs problēmas. Un es jums piekrītu, ja jūs paraugāties uz cēloņiem, to jūs sakāt. Mēs to sasaistām ar attīstības sadarbību, taču vēl man jāsaka, ka mūsu dienestā mēs sasaistām mobilitāti un migrāciju Un šim samitam, es jau teicu, mēs arī skatīsim dinamiku 90% no migra eh, migrācijas ir tieši eh, Āfrikas kontinenta iekšē. Mēs zinām, ka tikai 10% migrācijas nonāk Eiropā no Āfrikas. Bet mēs vēlamies saprast šo dinamiku un mēs vēlamies sadarboties ar Āfrikas kolēģiem arī pie tiem jautājumiem, kas notiek, kas redzam Āfrikā migrācija nav kas negatīvs. Es, tev, es to jau sākumā teicu, tā ir daļa no ekonomikas, ir svarīgi to atzīt. Protams, neregulārā, nelegālā migrācija, kur jūs pieminējāt kriminālo tīklu, noziedzīgo tīklu, kontekstā, ka cilvēki tiek uh, tirgoti, tas ir jāapkaro. Būtībā mēs finansējumam, kas tiek izmantots. Mēs nosakām mērķi, ja jūs paraugāties uz Āfrikas migrācijas fondu. Es zinu, ka šeit parlamentā norisinās diskusijas par to, kā šis finansējums jātērē. Taču jūs redzat, kā arvien vairāk finansējumu dodas tai virzienā, lai veidotu prasmes, kapacitāti, lai panāktu cilvēku atgriešanos arī no Lībijas un veicinātu kapacitāti Āfrikas valstīs. Ja jūs paraugāties to, kā finansējums tiek tērēts, tad šāda ir tendence, par kur izšķīrāmies. Pievēršoties vienam jautājumam, ko minējat, um, robeža apsardz, ko mēs šai ziņā darām. Eiropas Savienības darbības dienas augstā pārstāvi ne reiz vien ir teikusi, ka Eiropa neceļ sienas, bet gan veido tiltus. Mēs esam atvērta sabiedrība, kas vēlas sadarboties ar mūsiem Āfrikas partneriem un citiem kaimiņiem. Es vēlos minēt vienu piemēru tam, ko mēs daram. Saistībā ar jautājumiem attiecībā uz robežu kontroli ir arī kopīgā Sahel vienība Tur darbojas Burkina Faso, Nigēra, Mali, Mauritānija un Čada. Šīs valsts ir sanākušas, sanākušas kopā, viņu valsts valdība vadītāji ir nākuši runāt Eiropas Savienību, apgalvojot, ka viņi vēlas kaut ko darīt ne tikai saistībā ar uh, noziedzīgiem tīkliem, kas darbojas mūsu teritorijās. Mēs vēlamies apkarot terorismu mūsu pašu reģionā, jo situācija pasliknās. Es domāju, ka tā ir pareiza atbildu šādu veidu situācijām. Trešais temats, kam pieskāršos, pavisam īsi, es zinu, laika vairs nav daudz, ir saistīts ar konkrētu valstu situācijām. Es pie, pieskaršos Lībijai vakar tiek izplatīts apvienotais paziņojums starp Āfrikas Savienības priekšstādāju Fakonti un augsto pārstāvu. Viņš piezvanīja viņai nedēļas nogalē, lai apsverst situāciju Lībijā. Pamatoties uz to, mēs nācām klajām ļoti spēcīgu paziņojumu vakar, kur mēs absolūti nosodām situāciju kas turpinās Lībijā, tāda ir Eiropas nostē, mēs cieši ticam un sadarbojamies ar ANO organizācijām citiem, ka ir jāaizsargā cilvēku tiesības, arī Lībijā esošot cilvēku tiesības, un mēs arī turpmāk tā darīsim. Etiopija. Nu, es nevarētu teikt. Nu, būtībā mums ir strateģiski partnerības starp Eiropas Savienību un e uz Etiopiju. Mēs strādājam pie daudziem jautājumiem, šādi atzīstot, cik svarīga ir Etiopijas loma Austrumāfrikas reģionu. Jūs pieminējāt miljonu bēgļu, kurus ir uzņēmusi Etiopija. Mēs to zinām. Mēs arī zinām, cik svarīga ir ekonomiskā un politiskā loma Etiopijā šajā reģionā. Būtībā mēs rīkojamies arī ļoti sarežģītās situācijas kontekstā, kas norisinājās pagājušajā gadā Mēs esam gatavi runāt arī par citiem tematiem, kuri jūs, prāt, būtu izskatām, taču es domāju, ka mēs esam rīkojušies daudz. Bija arī jautājumi par Austrumu Āfriku. Jūs nepieminējāt konkrētas valstis, taču es saprotu, ka jūs varētu runāt, piemēram, par Dienvidu Sudānu un Somāliju. Mēs cieši sadarbojamies ar Austrumāfrikas organizāciju, lai rastu politisku risinājumu situācijām, kas tur piedzīvotas. Ja jūs uh, dodaties uz Salvakīru un situāciju Dienvidu Sudānā, jūs redzēsiet, ka stāvoklis ir ļoti, gru, ļoti grūts. Dienvidu Sudānas tauta cieši. Eiropas Savienība ir viena no lielākajām humanās palīdzības sniedzējām Dienvidu Sudānā. Es saprotu, ka cilvēki kas uh, eh, dzīvotāja reģionā saskars ar milzīgām problēmām. Mēs saprotam jūsu bažas. Pēdējais, ko vēlējos sacīt, Nigēras jautājums. Tas šeit izskanēja. Kas notiek šai valstī? Vai mēs uh, cilvēkus atstājam bez darba un tā tālāk? Es esmu bijis Nigēra vairāk kārt. Un kad jūs apspriežat ar Nigēras varas iestāžu pārstāvjiem, šos jautājumus, tad jūs redzat, ka to cilvēku skaits, kas ie, iebrauc Nigerā, ir problēma Nigerā, tāpēc arī viņi vēlējās labāk šo plūsmu pārvaldīt. Es domāju, šis jautājums arī sarežģīts. Mēs ļoti labi apzināmies politisko situāciju Nigerā. Mēs arī zinām, kāda ir problēmas ar Ziemeļu Nigeru un citiem Nigēras reģioniem mūsu direktori, Āfrikas direktorais parasti saka tā, mēs īstenojam ārlietu politiku un mūsu lielākais ieguldījums ir tāds īstenot politisko analīzi, ja mēs risinām migrācijas jautājumu un arī cits jautājums. Mēs skatāmies, kāds ir stāvoklis konkrētajā valstī, un tad mēs sazināmies ar DEFCO, kas ir eh, speciālists īpašos migrācijas instrumentos. Taču katrā ziņā mēs cenšamies uh, atbildīgi rīkoties, reaģējot uz ļoti sarežģīto to valsts situāciju, kuras pieminēja. Tieši tā mēs rīkojamies eh, Eiropas ārējās darbības dienesta. Ar to tad arī beigšu savu uzstāšanos, bet jūs eh, izgaismojāt temats, par kuriem mēs varētu runāt visu nakti, bet rīt, kā zināms, būs konference un varēsim par to stāstīt sīkāk. Un tad dod vārdu manai kolēģei. Thank you. Uh... Paldies. Pieskaršos tikai dažām konkrētām lietām, kas šeit izskanējušas. Jūs pieminējāt cilvēks, kas iet bojā vidusjūrā. Jā, protams, šie skaitļi ir šokējoši. 2750 šī gada laikā, bet tas tomēr nedaudz mazāk nekā pagājušajā gadā, pateicoties mūsu kopīgajiem, kopīgajiem operācijām. Mēs arī varam pieminēt to, ka vairāk par 2800 tūkstoši glāba Itālijas krastapsardze un e, pār par 80 tūkstoši cilvēku glāba Lībijas krastapsardze. Jūs jautājat par pārvietošanu un tiesiskajiem, tiesisko legālo migrāciju. Eiropas Savienības dalība valstis sadarbojas pilotu projektu jomā mm, darbinieku migrācijai. Mēs jums pastāstīsim par to sīkāk, kā būs rezultāti. Šī ir globāla problēma. Mēs strādājam ar mūsu globāliem partneriem pie globālajiem vienošanās dokumentiem migrācijām bēgļiem. Paldies. Es zinu, ka jūs būtu varējis runāt uh, ilgāk, bet mums tiešām nav daudz laika. Es atvainojos par to. Šīs debatas, kā jau jūs dzirdat, no mūsu kolēģiem ir emocionālākas nekā parastās debatas. Atgādināšu, ka mums rīt ir augstās, augsts līmeņa sanāksme. Tur būs arī plaši pārstāvēta Eiropas Savienība vēlējos to uzsvērt. Šīs debats ir tiešām svarīgs, padziļināts. Paldies ārējās darbības dienestam un iekšlietu ģenerāla direktorātam. Mūsu attiecības turpinās, vēlamies, lai tās arī turpmāk būtu spēcīgas eh, nepārdoto apsvērumu dēļ. Tātad liels paldies un paldies arī kolēģiem par precīziem jautājumiem. Mūsu sadarbība turpināsies. Liels paldies! Labi, darbie kolēģi, tagad mums ir koordinātors sanāksme 11.30. Ja jūs neesat koordinātors, tad lūdzu, esiet tik laipni un pametiet šo zāli. Paldies!